Uh, like to... Dargie kolēģi, saka Hībners kundze, mēs vēlamies sākt sanāksmi. Atvainojos tiem, kam nav vietu, vietas nav paredzēts pilnīgi visiem. Yeah, I mean, you, you is... Varbūt jūs varētu apsēsties uz um, aizmugurējiem sēdekļiem Un tad, ja kādam šis sēdeks eh, ir paredzēts, tad jūs vienkārši, šis cilvēks palūgs jūs eh, piecelties, bet, nu, pamēģiniet, varbūt pēdējais līnijas tomēr ir brīvis. Es gribētu reģionālās attīstības komitejas vārdā sacīt, mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka mūsu vidū ir Rūpniecības pētniecības un enerģetikas komitejas locekļi, lai apspriestu uh, lietas, kas ir ļoti svarīgas ne tikai nākošiem Eiropas politikam saskaņā ar jauno daudzgad finanšu plānu, laikam no 2014. līdz 2020. gadam, bet šīs tēmas arī svarīgas Eiropas izaugsmēji un konkurēt spējai. Un mēs kā deputāti uzskatām, ka mūsu pienākums ir panākt, lai šīs abas politikas, reģionāls attīstības politika un apvārsnes 2020 pētniecības inovācijas pamatprogramma, strādātu līdztekus, veidojot sinerģijas, nodrošinot, ka Eiropa ne tikai pieaugtu un nodrošinātu jaunas darba vietas, bet kļūtu ar vien konkrēt spējīgu. Man Amalija Saturi kundze, ITRE komitejas priekšstādātāja arī mūsu vidū, dod jums vārdu ievadam. Paldies, priekšstādātāji! Mana komiteja, Rūpniecības pētniecības un enerģetikas komiteja, ļoti gandarīta būt eh, pie jums, reģiona attīstības komitejas viesos šo pēcpusdienu. Mēs varēsim uzklausīt eh, mūsu viesus un kopā varēsim apspriest to, ko varam kopīgiem spēkiem panākt. Mums ir bijušas diskusijas IT komitejā. Un kaut arī par šo jautājumu esam runājuši uh, jau kopš 2007. gada, kopš tā laika mēs runājam par to, kā labāk harmonizēt izdevumus, kas tiek veltīti struktūrālajiem fondiem un pētniecības programmām. Un mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka tas ir īstenojums, tas ir paveicams, bet tagad mums tas ir pilnīgi obligāti jāpaveic. Te nav runa tikai par runāšanu, bet par ieklausīšanos un par lēmumu pieņemšanu. Mums jāuzklaus viedokļi, kā labāk izmantot pieejamos resursus, kas tiek piešķirt no Eiropas budžeta attiecībā uz eh, pētniecības un inovācijas programmu. Un tad vēl runa arī par struktūru fondiem. Mums jāskatāt, jāsaskata, kā sinerģija starp šīm dažādajām jomām. Uh, varētu piešķirt pievienoto vērtību šim vārdam, ko mēs ar vien dzirdam - izaugsme. Izaugsmē nevajadzētu izskanēt kā tukšam vārdam. Šim terminam ir jābūt saistītam ar konkrētiem projektiem un līdzekļiem, kas tiem tiek veltīti. Es domāju, ka šodienas uzklausīšanos varētu sniegt vērtīgus ieskatus šai ziņa. Es būšu ar jums līdz pulksten 16. un ar ļoti lielu interesi klausīšos uh, cilvēkos, kas šodien uzstāsies un uh, ceru, ka tas būs vērtīgi. Paldies priekšstādātāji. Turpina Hibners kundze. Mums rīcībā ir stundu 20 minūtes. Mums, mums te ir četri lieliski runātāji paredzēti, ļoti pieredzēti, pieredzēts personības cerams, ka viņi mums eh, sniegs savu pozitīvo skatījumu. Tātad profesors Jācis Gulinskis, kurš ir valsts sekretāra vietnieks izglītības un augstākās eh, izglītības ministrijā Polijā, Brigita Holf, Saksonijas. Uh, ministre un Tims Kleipu no Velsas uh, universitātes Svansējas universitātes, un tad vēl ir no Pūlijas reģiona Itālijā pārstāvi um, pētniecības un inovācijas departamentā Adriana Agrīni kundze. Es gribētu lūgt runātājs uzstāties neilgāk par 15 minūtēm, nu maksimāli 10-12 minūtes, un tad es ceru, mums paliks vairāk laika viedokļu apmaiņai. Uh, Un tad tūlīt dodu vārdu profesoram Jāsakam Gulinskim. Viņš izteiksies par sinerģijām starp abām politikām. Lūdzu, vārds jums. Paņem šodienas, šanovni. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, deputāti. Uh, modernās Eiropas eh, ekonomikas attīstība ir saistīta ar visu dalību valstu iesaisti. Te jāņem vērā eh, mūsu visu ambīcijas un cerības. Mūsu rīcībā ir nepieciešamās prasmes, tās izpaužas visas Eiropas Savienības eh, labklājībā dažkārt mēs saskaramies ar dažādu veidu šēršļiem. Eiropas ekonomikas konkurētspēja, jo īpaši krīzes apstākļos, būs atkarīga no tā, kā mēs izmantojam savu intelektuālo potenciālu, kas ir pieejams visās dalībvalstīs. Ja mēs pakāpjamies atpakaļ un paraugāmies uz uh, intelektuālā kapitāla kopainu, mūsu pētniecības un inovācijas politika kontekstā, tad tas ir jau īpaši svarīgs ņemot vērā pašreizējos izaicinājumus visās jomās. Mums ir jāstiprina sadarbība, attīstība un vienreizēju struktūru sadarbību. Un te ir jāizsēt mazie un vidēji uzņēmumi pētniecībā un inovācija. Te ir arī jādomā par jaunajiem zinātniekiem. Atvārsnes 2020 šī programma nesniegs atbildi uz visiem izaicinājumiem, kuriem pat labam saskaramies. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt sinerģijas starp apvārsni 2020 un struktūra fondiem un apvārsni 2020 un kosme projektiem. Eiropas zinātnes telpas attīstība paredz labāku koordināciju starp šīm programmām, un ir arī jāpalielina zinātniskais potenciāls dalībvalstīs. Tas atainotos uh, uh, kā budžeta pieejamība 200 miljārdu eiro līmenī. Ja mēs vēlamies nodrošināt sinerģijas ar septīto pamatprogrammu un citām programmām, uh, Līdz šim bija šādi mēģinājumi gan savienības līmenī, gan dalībās līmenī. Un te tika gūti, uh, gūtas sekmes mūsu departamentā. Mēs esam uh, vadījuši projektus sadarbībai starp uh, ražotājiem un zinātnisko kopienu. Mums arī jāatceras par pārnacionālām programmām, tādām kā Eironet un eh, ko, kopīgā programma Instīva. Tie tikai daži piemēri. Eh, mūsu pieredze izpaudās kā spēja mm, iztenot tālāks izaicinājums stāties pretī vienot sistēmas izveidzi. Te ir runa par ERA instrumentu, EIA instrumentu tālāk attīstību. Un te ir, programma, te ir problēma tikai ar uh, zinātnes pētījumu īstenošanu, bet arī ar to, ka netiek pietiekoši labi uh, izmantots viss potenciāls un tas, ka nav pieejami pietiekoši lieli līdzekļi. Un līdz ar to dalību valsti septītajā pamatprogrammā nav pietiekoši augsti iesaistījušās. Kā mēs zinām, 10% no galveniem zinātnes centriem nodarbojas ar 90% no visas zinātnes uh, apjoma. Un te atainojas eh, tas, ka šie centri, citi centri marginalizējas, paliek uh, ārpus bārta, un tas ir pilnīgi pret tālāku attīstību. Reģioni. Un te tā tad eh, izcilība nav viennozīmīgi panākam. Un tagad runājot par apvārs 2020 reģionālo komponenti sinerģijā ar reģionālas attīstības politiku. Uh, varētu izpausties kā transnacionālo institīvu izstrāde. Uh, progress, kuru atbalsta kohēzijas fondi un apārs 2020 ir laba atbildi. Vairāk infrastruktūra, visāda veida infrastruktūra, attīstība. Šīs infrastruktūras var atbalstīt, piemēram, tāda programma, kam arī KRI programma un kopīgās pētniecības programmas. Uh, kas tiek īstenotas kaimiņu valstu reģionos. Tas ir labs ceļš. Apvārsnes 2020 varētu vairot pētniecības centru kapacitāti un arī labākās praks piemēru apmaiņu visā Eiropas Savienībā. Un tad runājot par labāko rezultātu ieguvi konkrētajā pētniecības jomā, uh, Te ir vērts pievērst uzmanību pievienotai vērtībai. Īstenojot apvārsni 2020, mēs varam pie šī pievienoto vērtību. Tāpēc ir jāuzsver, cik lielā mērā tas viss nodrošina labāku noteikumu īstenošanu. Pētniecības programma izcilības novērtējums savā ziņā uzlabos pētniecības projektu kvalitāti. Un tas arī labāk ļaus novērtēt pētniecības komandu. Tomēr ir pavisam skaidri jāsaka, ka noteikumi, kurus eh, ierosina komisija, patiesībā ir neefektīvi, piemēram, attiecībā uz viedo specializāciju pētniecības centriem. Uh, Ja mēs vēlamies stāties pretī šim izaicinājumam, tad mums ir jāizveido jauna reģionālo potenciālā, uh, reģionālā potenciāla programma paudze. Tad mums ir jāidentificē labākie pētniecības centri attiecībā uz eh, inteliģento jeb vieto specializāciju un jāizveidota tāda kā klasteri kuros sadarbotos galvenie Eiropas pētniecības centri. Tas ir iespējams, veidojot sinerģijas starp inovācijas politiku un kohēzijas politiku. Cenšoties panākt labāku sinerģiju, mums ir jāraugās uz finansiālo un administratīvo dimensiju, pat laba norisinās sarunas par apvārsni 2020 Šīm sarunām būtu jāpievērš īpaša uzmanība, procedūru sinhronizācija, lai panātu, ka šie finanse līdzekļi ir labāk pieejami un lai nodrošinātu to labāku izmantošanu. Un no finanšu viedokļa, kohēzijas viedokļiem, eh, finanšu līdzekļiem eh, ir jāatbalsta struktūrālas reformas un jāveicina izcilība un labāk jāsagatavo arī Eh, zinātnē komandas. Kohēzijas fondiem arī būtu jāveicina eh, pētniecības, eh, līdzdalība pētniecības programmās. Runājot par administratīvo slogu, mums būtu jāatrisina visas neatrisinās problēmas. Tas varētu attiekties uz harmonizētu no, noteikumu izstrādi attiecībā uz uh, līdzekļu pieprasījumu Tas, piemēram, attiecas uz uh, pievienotās vērtības nodokļu vai uz vienotiem noteikumiem par uh, attiecināmajām izmaksām. Šai ziņā kohēzijas fondi ir labāk pieejami ieguvējiem nekā tie fondi, kas paredzēti pamatprogrammā. Visas atšķirības starp uh, apvārsni 2020 un kohēzijas politikas programmām neļaus uh, uzņēmējiem izmantot ES fondus. Es vēlos uzsvērt, ka kohēzijas politikai būtu ne tikai jāpalīdz novērst atšķirības starp, uh, piemēram, uh, pētniecības struktūru izstrādi, bet arī šķēršļus, kas pastāv sadarbībai starp dalībvalstīm. Integrācija ir svarīgs aspekts šai ziņā kohēzijas fondiem. Ir jātiek izmantotiem, tie jau tiek izmantoti daudzām rīcības programmām, kas izveido sinerģiju ar nākošo pamatprogrammu. Un te arī ir saikne ar tiem instrumentiem, kas atbalsta supranacionālas programmas. Mēs bieži vien esam izteikušies par to, lai šie fondi tiktu pavērti starptautiskai sadarbībai un lai eh, šīs komandas varētu piedalīties saskaņot. Tā ir iespēja stiprināt Eiropas pētniecības telpas starptautisko aspektu. Tā mēs varētu veicināt starptautisko uh, komandu izveidi. Supranacionālajās programmās mums ir vērts padomāt, vai ir vērts izveidot tādu kā kopīgo finansējumu daļu kas paredzētu ieguldījumu no katras e, līdzdalību ņemošās puses. Tas mums ļautu palīdzēt atvieglot, e, novērst atšķirības, ko esam piedzīvojuši. Paldies, Birgita Volf, lūdzu. Ā, jūs runāsiet e, beigās. Ā, viņi vēl nav klāt. Labi, tad lūdzu vārds Timam Klēpolam, profesoram. Thank, thank you, Madam Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētājs kundze, labdien, dāmas un kungi. Mani sauc Tims Kleipols. Es esmu Velsas uh, izdevniecības un pētniecības institūta vadītājs, kas ietilps Francijas universitātē. Es runāšu par struktūrālo fondu izmantošanu, lai ieviestu augstākās eh, klases tipogrāfijas iekārtas mūsu tipogrāfijā. Pirmkārt, gribētu noskaidrot, vai jūs zināt, kas eh, notiek šajā tipogrāfijā. Nu, vairums no jums tūdaļ pat iedomājas atzī, eh, avīzes. Bet mm, mūsu tipogrāfijā tiek iespiests ne tikai avīzes, bet arī iepakojums. Un tāpat arī m, mm, dažādi produkti tiek dekorēti mūsu tipogrāfijā. M, mm, mēs ražojam gan uh, tapetes, gan arī dažādus apģērbu rotājumus iespiežam un piedāvājam daudz un dažādus patērēt, daudz dažādus patērētāju pres, preces, ko eh, lieto automobīļu vadītāji, tāpat arī piloti. Varbūt šajā attālā mm, tas izskatās diezgan dīvaini, bet eh, eh, te jūs varat redzēt tādu zīmi, kas ir luminiscējoša, tātad, kas atstaro gaismu. Un tā ir arī drukāta mūsu izdevniecībā. Tas nozīmē, ka mēs nodarbojamies ne tikai ar eh, klasiskiem tipogrāfijas uzdevumiem, bet esam paplašinājuši savu darbības loku. Ir arī daudz un dažādas medicīnas preces, kuras mēs eh, ražojam. Tātad tipogrāfijas process ir ļoti plašs. Mēs varam drukāt gan A4 lapas, gan arī uh, varam izmantot tādas preses un tādas tipogrāfijas iekārtas, kuras 90 sekundēs var nodrukāt tik lielu laukumu kā futbola laukums. Es jau pieminēju iepakojumus, ko mēs ražojam, bet var ražot arī dažādas iepa, citādas eh, preces, tādas kā ar eh, dokumentus, ar bioloģisko informāciju, pases, eh, biosensorus, arī dažādas cilvēku ķermeņa daļas, ko mēs izdrukājam. Šajā nozarē lielākoties darbojas maziem vidēju uzņēmumu, tātad ražojot visas šīs lietas. Grafiskās drukātās lietas ir mm, tādas kā avīžu drukātāji, um, un to ir 123 tūkstoši Eiropas Savienībā, un šajā nozarē nodarbināta 820 tūkstoši darb, darbinieku Eiropā. Velsā 29 tūkstoši. Mēs universitātē pētam visus šos procesus pirms izmantojām struktūru fondus, mēs jau bijām vieni no vadošajiem pētniekiem šajā nozarē pasaulē. Mūsu ietekme ārpus Velsas un Eiropas Savienības bija jau toreiz ļoti, ļoti liela. Ziemeļamerikā mūsu pētniecības rezultāti tika ļoti plaši izmantoti. Tur par mums zināja vairāk nekā tuvējā ciematā Velsā. Mēs stimulējām vietējo ekonomiku, kas ir balstīta uz zināšanām. Un tad, kad mēs varējām izmantot struktūrālos fondus, tad tas palīdzēja mums paplašināt mūsu darbību un uzlabot mūsu uzņēmumus, mm, visas mūsu iekārtas. mēs mēģinājām skaidrot to, kas ir šie struktūra fondi un kā tos izmantot pētniecībā. Mēs izmantojam struktūru fondus, lai tātad atbalstītu šo te uh, drukāšanas un tipogrāfijas darbību visā Velsā. Veidojām uzņēmumu tīklu, kuriem mēs nodevām savas zināšanas. Izmantojam struktūru fondu, eh, sociālo fondu, uh, izglītības un apmācību programmu finansēšanā. Ir nepieciešams, lai strādājošie, kas strādā ar tik jaunām iekārtām, būtu ļoti labi izglītoti. Mēs pati viņiem eh, piedāvājam iespēju iegūt maģistra grādu un doktora grādu. Viens no projektiem uh, ir DIPL, tas ir digitālās rūpniecības, iepakošanas un vīdas uh, eh, projekts. Šajā projektā mēs izmantojam pasaulē vislabākos uh, Mm, izgudrojumus šajā nozarē, un 2009. gadā mēs saņēmām reģionu galveno balvu tādēļ, ka palīdzējām ar šo, šī projekta palīdzību daudziem maziem vidējiem uzņēmumiem. Pirmkārt, mēs eh, gadu gaitā bijām iemācījušies to un uzzinājuši to, kas ir nepieciešams mazajiem uzņēmumiem Velsā. Uh, Mums bija arī akadēmiskie darbinieki, kas nevis rakstīja tikai tīri zinātniskus rakstus, bet labprāt izstrādāja praktiskus projektus sadarbībā ar MVU. Pateicoties mūsu ieguldījumam, uzņēmumu apgrozījums pieauga par apmēram 5 miljoniem eiro gadā. Tātad tas bija praktisks ieguvums. Kā Tas viss saistās ar septīto zinātnes pamatprogrammu. Mēs izmantojām struktūra fondus, lai uzbūvētu atsevišķas ēkas. Un mēs bijām tas zinātnes centrs, kurš varēja pieprasīt līdzekļus no septītās pamatprogrammas. Mēs tikām atzīti kā ļoti izcils uh, pasaules līmeņa tipogrāfijas centrs, un tādēļ varējām piesaistīt šos līdzekļus. Mūsu pazīme ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Uh, Mēs solījām veidot vietējo industriālo bāzi. Mums bija ļoti skaidrs plāns, kā e, šo te zinātnes izgudrojumus var ieviest e, dzīvē, izmantojot MBU. Mēs e, esam ieviesuši vairākas kon konkrētas programmas digitālās tipogrāfijas ieviešanā. Uh, Mm, vēl var pieminēt tādu programmu kā ametists, kas ir um, saistīts ar veselības jomu un kurā svarīgākie mazie vidējie uzņēmumi. Bet tagad tuvāk par pašu tipogrāfijas darbu, kurā esmu iesaistījies visvairāk. Mm, esam ieviesuši gudro iepakojumu ražošanu, tāpat arī dažādu polimēru un elektronisko produktu ražošanu, sensoru ražošanu kas tiek izmantot veselības aprūpē. Šeit mēs runājam par ļoti lielu tirgu, kas varētu dot ieguldījumu, dot eh, pēļņu miljardiem eiro apjomā katru gadu. Mēs zinām, ka mēs paši vien visu to nevaram izdarīt, taču zinām, ka Eiropā ir arī citi vadošie zinātnes centri, ar kuriem mēs vēlētos sasaistīties, lai īstenot visus mūsu idejas. Ja vēlamies veidot integrētu stratēģiju visai Eiropai, uh, tad ir nepieciešams darīt tā, lai apvārsnes 2020 palīdz Eiropai noturēt vadošās pozīcijas zinātnē daudzās jomās, daudzos sektoros. Un pamatzinātne ir jāmodernizē tādējādi, ka to sasaista ar ražošanas nozarēm. Tad, kad tiek izgudroti kaut kādi jauni izgudrojumi, tad tos vajadzētu arī ražot un izmantot pašā Eiropas Savienībā un nevis eh, nodot tālāk tālajiem austrumiem vai kādiem citiem reģioniem. Paldies par uzmanību. Paldies Kleipola kungam. Es jau gadiem ilgi esmu teikusi, ka Svonzija ir kā tāds čempions Eiropas politiku pareizā un veiksmīgā izmantošanā. Tagad es saprotu, ka ir ieradusies arī Saksijas Anhaltas ministra Birgita Volfa, kas ir acīm redzot gatava arī uzrunāt klātesošos lūdzu. Well, thanks. Sorry for being late. Liels paldies, atvainojos, ka es kavējos, un uh, es runāšu vāciski. Es nāku no Saksijas Anhaltes, tā ir viena no Vācijas austrumu federālajām zemēm. Un zināmā mērā mēs esam reģions modelis, tam, par ko mēs šodien diskutējam. Mēs esam reģions modelis, parauga reģions. Jā, šī prezentācija izskatās pazīstama. Saka runātājiem. Vācijas austrumu daļa pēdējo 20 gadu laikā ir mēģina panākt Rietumvāciju zinātnē un citās nozareis. Protams, ka mums eh, bija atšķirīga situācija, kas pēc 40 gadiem sociālisma nebija salīdzināma ar situāciju Rietumvācijā, un tāpēc mēs varējām saņemt tā eh, apjomīgu palīdzību ne tikai no Rietumvācijas, bet arī no ES. Mēs bijām pirmais mērķa reģions un ar dažu piemēru palīdzības mēģināšu jums paskaidrot, kā mēs mērķiecīgi izmantojot Eiropas Savienības eh, struktūra fondu līdzekļus izveidojām infrastruktūru zinātnē un pētniecībai. Papildus eh, tam mēs izmantojām arī federālās zemes eh, līdzekļus, lai strādātu pie tā, ko mēs pašlaik saucam ar vārdiem Stairway to eh, Excellence, kāpnes uz izcilību. Un eh, līdzīga situācija ir ne tikai mums, bet arī citās eh, Vācijas austrumu federālajās zemēs. Mēs vēl neesam pakāpušies pa, pa šīm kāpnēm līdz pašai augšai, tomēr vienu otru pakāpienu mums pēdējo 20 gadu laikā ir izdevies pārvarēt. Mēs esam saņēmuši daudz līdzekļu no Eiropas struktūra fondiem. Uh, un es to konstatēju ar pateicību. Pirmajā periodā tie bija 1,93 miljārdi eiro, otrajā periodā vēl 300 miljoni eiro, un eh, no šīs naudas mēs esam atbalstījuši 1283 projektus. Vairums eh, šo līdzekļu patiešām tika ieguldīti izpētē un izstrādēm. Savās universitātēs mēs uh, esam ieguldījuši gandrīz eh, pie 32 miljonus eiro, citās institūcijās 27 miljoni, un eh, MVU universitātēs nepilns 9 miljonus. Ko tad es eh, domāju šeit ar kāpnēm uz izcilību? Mans pirmais piemērs nāk no Magdeburgas. Tur ir eh, tradīcijas Euroscience eh, jomā, nezinu, kas eh, tieši tas bija VDR, tomēr mums bija labs izējas punkts. 2001. gadā federālās zemes valdība lēma ar ERAF federālajiem un federālās zemes līdzekļiem uh, uzstādīt Magdeburgā Eiropā pirmo septiņu Teslu magnētiskās rezonances attēla, attēlveidošanas aparātu. Tika izveidota starptautiska žūrija izglītības un zinātnes ministrijā, un uh, pēc tam šis plāns uh, varēja tikt realizēts. Mēs redzam, ka te ir kombinācija no zinātniekiem, kas ir ļoti kvalificēti. Arī Magdeburgas universitāte ieguldīs savus līdzekļus. Tie ir jākoncentrē, tas ir ārkārtīgi būtiski. Un attiecīgi infrastruktūra. Ar šo ierīci mums izdevās piesaistīt citus infrastruktūras projektus un papildus līdzekļus pētniecībai. šī programma varēja saņemt EFG līdzekļus, un tā kā mums bija kritiskā masa ar kvalificētiem zinātniekiem un jauni zinātnieki, mums izdevās uh, sasniegt to, ko mēs saprotam ar vārdiem Stairway to Excellence. 2006. gadā tika izlemts uh, dibināt viņu pētniecības institūtu un Magdeburgas ins institūtā pašlaik e, strādā ne tikai psihiatri un e, tam līdzīgas specialitātes, bet arī daudz citi zinātnieki. Un tas tika institucionalizēts ar e, CBVS. Tādējādi tika radīta infrastruktūra, lielāka redzamība un kritiskā masa, kas tika iesaistīta šajā projektā. Uh, Nākamais svarīgais uh, posms ir 2002. gads. 2012. gads. Protams, uh, tas ir šis gads. Pašlaik mēs esam nodibinājuši Leibnica institūtu neirobioloģijā. Tas atrodas Magdeburgā. Un uh, Helmholcā atrodas iestāde, kas nodarbojas ar neirobioloģiju jūs redzat, ka šī infrastruktūra ir uh, attīstīta, kas uh, beigās ir apvienota Lēbnic institūtām, un šī projekta zinātnieki piedalās uh, septītās ietvaru programmas projektos un sadarbojas ar daudziem MVU tieši neirozinātne un uh, saistība ar medicīnas tehniku Vācijas austrumos uh, joprojām piedzīvo struktūrālus trūkumus, bet uh, ir iezīmējušās jaunas cerības, un šis tas šajā nozarē notiek. Domāju, ka arī citi austrumvācijas reģioni ir rīkojušies līdzīgi. Uh, Mēs veicām aptāju Austrum federālajās zemēs un no Brandenburga saņēmām ziņu, ka Potsdamā pašlaik ir izveidojušies vairāki pētniecības institūti apmaksa Planka institūtu. Bet jāteic, ka mēs vēl neesam sasnieguši tādu situāciju, kādu vēlamies. Parādīšu jums dažas piemērus par šo un citiem projektiem. Šeit jūs redzat uh, pirmo septiņu Teslu magnētiskās rezonanses attēlveidošanas uh, ierīci. Tas bija pirmais, kas tika uzstādīts Vācijā, un tajā ir ieguldīti ēraf līdzekļi. Bet, kā jau es sacīju, mums bija ļoti daudz gudru cilvēku, kuri varēja šo infrastruktūru piesaistīt Magdeburgai. Uh, Nākamais solis būs uh, ciklotrona uzstādīšana. Arī tā ir unikāla izpētes infrastruktūra. Šeit mēs uh, cieši sadarbojamies ar Siemens, un te tiek ieguldīts ļoti daudz līdzekļu, arī ēraf līdzekļu. Tas būs uh, nākamais posms, un Magdeburgas zinātnieki varēs izstrādāt testa procedūras atsevišķu medicīnas produktu uh, pārbaudēm, kas eh, vēlāk varēs nonākt tirgū. Vēl viena tēma, kuru mēs eh, virzām uz priekšu, ir tas, ka Magdeburga bija Vācijas, Austrumvācijas celmlaudzes eh, komikons ziņa un līdzīgi kā Euroscience ziņā mēs esam izbūvējuši infrastruktūru, kurā ir ieguldīti ERF līdzekļi, un arī šeit mēs mēģinam būvēt šīs kāpnes uz izcilību. Arī uh, gribētu pieminēt virtuālo attīstības un apmācību centru. Tas ir Fraunhofer institūta centrs, kurā tiek veiktas dažādu produktu simulācijas, lai saīsinātu ceļu, kad šie uh, produkti var tikt laisti tirgu, arī te ir ieguldīta ERP līdzekļi. Mūsu zemes dienvidos ir arī biotehnoloģija institūts. Mm, valsts dienvidos parasti notiek, um, ir attīstīta ķīmiskā industrija, un, protams, ka viņiem ir nepieciešamas izēvielas. Un, uh, šīs mm, zemes dienvidos, izmantojot Eiropas struktūra fonda līdzekļus, mēs to attīstīsim tālāk, protams, piesaistot arī federālās zemes līdzekļus un federālos, federālo finansējumu. Un eh, tagad vēlētos apkopot eh, šo prezentāciju. Mēs uzskatām, ka apmes uz izcilību darbojas un izmantojot eh, struktūra fondu līdzekļus ir iespējams projektu veidot tā, ka funkcionē abas puses tas, ka ir laboratorijas un iekārtas, neko nedod, ja jums nav šo gudro galvu, bet zinātnieki dzēnas nevis pēc naudas, bet dodas tur, kur ir nepieciešamā infrastruktūra, kritiskā kolēģi masa un attiecīga vide. Un tieši tur RF līdzekļu izmantošana var palīdzēt vairākos eh, projektos, kur eh, infrastruktūra ir izslēgta. Tas nav iespējams, bet eh, mums ir izdevies sasaistīt infrastruktūras un izpētes finansējumu. Kā jau es sacīju, infrastruktūra atvieglo izcilu zinātnieku piesaisti, jo ne jau vienmēr šī vide ir tik pievilcīga atzītākie zinātnieki, īpaši tie, kas eh, strādā starptautiski atzītajā Maksa Planka institūtā, Fraunhofer institūtā vai arī apvienotajā karalistē, tiecas uz eh, šādiem attīstītiem centriem. Savulaik viņi aizplūda no Austrumvācijas, bet pašlaik veidojas komandas, un tas ir tas, ko mēs esam vēlējušies sasniegt. Jūs droši vien pamanījāt, ka manā prezentācijā tika pieminēti vairāki institūti - Maks Planks, Fraunhofa, Helmses institūts, un uh, Vācijā tie parasti ir starpdisciplināri institūti, kas ir uh, uzņēmušies tādu kā krustāva lomu zinātnes attīstībā Vācijas austrumos. Un tāpēc um, gribēju paturpināt ar iedzieniem teaming and twinning. Mēs esam guvuši ļoti labu pieredzi ar Maksa Planka un Fraunhofer institūta fil filiālēm. Un viena no mūsu veiksmīgākajiem projektiem ir uh, tieši šie, šīs filiāles, uh, piemēram, Fraunhofer institūtam. Uh, materiālu un izēvielu pēcniecībai, un tas mums ir sniedzis ietvaru, lai mēs apzinātos, ka mēs esam uz pareizā ceļa zinātniskā ziņā, un tāpēc uh, šīs uh, partnerības un komandas es uzskatu par ļoti labu ceļu, kā rīkoties. Kā jau sacīja Saksija Anhaltē, mēs esam no tā guvuši labumu un uh, mēs priecāsimies, ja mūsu institūti atradīs uh, partnerus uh, nākotnē Eiropas S12 valstīs. Liels paldies, ministres kundze, un tagad gribētu dot vārdu Grinī kungam no Pūlīs, Agrinī kungam no Pūlīs reģiona vārds jums. Eh, paldies! Paldies, ka devāt man iespēju pastāstīt jums par to, kas man bija paveicams Apulijā. Un arī strādājam pie instrumentu, kas mums ļauj nodrošināt sinerģiju starp apvārs 2020 struktūru fondiem. Uh, Šis instruments, spiežu pēc mūsu pieredzes, ir viedā specializēšanās. Vārdsakot, tā ir reģioniem sniegtā iespēja izveidot un uzraudzīt viedās specializēšanās stratēģiju savā teritorijā un tās integrētā veidā izmantos tās iespējas, ko sniedz struktūra fondu un apvārs 2020 apvienošana. Reģions, kas izmanto struktūra fondus, lai panāktu pētniecības un novatorismu politiku, sasniegs daudz. Es nedomāju, ka te būtu jāstāst īpaši detalizēti, es vienkārši pastāstīšu sniegšu vienu piemēru, ar ko mēs nodarbojamies, un tādā veidā es jums sniegšu ieskatu, kādas ir iespējamās enerģijas starp struktūra fondiem un apvārs 2020. Tagad uz uh, ekrāna jūs redzat, kā tainojas uh, ideja par stratēģiju, kādu varētu izmantot, lai fondus uh, efektīvi mēs varētu piemērot šādu pieeju. Mēs vēlēmies izmantot tādā veidā, lai visas rīcības, visas rīcības virziena vai rīcības līnijas, kas šeit ir uzskaitītas, būtu cieši saistītas viena ar otru, neatkarīgi no tā, kāds fonds tiek izmantots, lai tās finansētu un arī neatkarīgi no šo virzienu apjomu. Dažas šās, šīs līnijas sākotnēji bija reģionāls, pēc tam tās izauga par eh, nacionālu un pat eh, Eiropas līmeņa programmu. Apulijā ir īstenots tāds kā tīkla veidošanas darbs, lai sasaistītu dažādas sektors un izveidotu tādu kā reģionālo pētniecības sistēmu. Un te tad galvenais ir izvirzīt prioritātes, kas tad ir mūsu, izman, mūsu uzmanības centrā. Atbildi ir izveidot tāds kā klasters, kas uh, varētu panākt modernizēšanos. Te vēl viens risinājums ir vienkārši izmantot to potenciālu, kas jau ir, nevis veidot kaut kādas jaunas uh, daudzus uh, finanses līdzekļus paredzošas klasters. Un uh, Pūlijā tas ir saistīts ar to, uh, cik lielā mērā šis reģions var sadarboties ar citiem Eiropas partneriem un uh, būt aktīvam uz citu Eiropas reģionu fona. Ja mēs reģionāla līmenī strādājošiem ļaujam piedalīties Eiropas pētniecības telpā un līdz ar to apvārsnī 2020, tad ieguvums būs visiem. Tātad mēs mēģinām rīkoties tā, lai līdztekus reģionālai sistēmai salīt kopā vairākas idejas par tīkla veidošanu Eiropas līmenī. Piemēram, mēs mēģinām uh, Uh, Eiropas līmeņa partnerību uzskatīt par tādu institīvu, kas arī reģionālā līmenī var darboties, uh, iesaistot tajā politik, uh, politikas veidotājs un arī citas iesaistītās puses reģionālā līmenī. Um, mērķis, par kuru šopēcpusdien vēlos jums stāstīt, ir sinerģija starp struktūra fondiem un horizontu un apvārs 2020. Dažkārt eh, mm, valda zināmi pārpratumi vai pat pretrunas. No vienas puses pamatprogramma apvārstas 2020 būs vērsta uz izcilību, no otras puses struktūra fondiem ir jānodrošina tas, ka sociāla ekonomiskā aiza, mm, kas šķir dažādās teritorijas, samazinās. Un līdz ar to es uzskatu, ka mūsu mērķis, uz kur ir jābūt virzītāji mūsu stratēģijai, ir galvenokārt jābūt saistītam ar izcilību, jo Eiropai ir būtiski svarīgi iet pa izcilības ceļu, ja mēs vēlamies būt konkurētspējīgi globālā līmenī. Taču tikpat svarīgi ir izveidot tādus virtuālus lokus, kur šo izcilību var izmantot tajās jomās, kur tā jau pastāv reģionālā līmenī. Tāpēc es domāju, galvenais mums ir jāraugās uz to no strateģiskā viedokļa. Cenšoties izveidot individuālās specializācijas stratēģijas reģionālā līmenī, un izskatot iespējas kas pavēras izmantoja struktūra fondus. Mēs varam ne tikai specializēties, bet arī nodrošināt tādu kā uh, savstarpēju papildināmību reģiona līmenī. Un tad uh, tā mēs varētu salikt kopā visu Eiropas potenciālu un panākt izcelību. Raugoties to no šāda viedokļa, es uzskatu, ka operatīvā sinerģijas patiesībā ir sekundārs būtiskajam aspektam šai ziņā ir jābūt saistītam ar uh, papildināmības uh, iespēju savstarpēju izmantošanu. Es domāju, te nav jādomā tikai par jauniem instrumentiem un jaunu formu, bet jāskautā, jāskatās, kādas ir reālās institucionālās iespējas, kāda ir kapacitāte politikas veidotāju uh, ziņā reģionālā līmenī. Tā tad eh, vairojot prasmes, instrumentu politikas veidotāja līmenī ļaus eh, sinerģijām starp struktūra fondiem un apvārs 2020 būt tiešām efektīvām. Tātad mēs tūlīt iesaistījāmies reģionālās, eh, reģionālās attīstības ģenerāla direktorāta institīvā. Eh, struktūrālā platforma, eh, kuras mītne ir Seviļā, par savu mērķi izvirzīja tieši apmācību un kolēģi gūtās pieredzes um, izplatīšanu. Te bija vairākas posmi, taču galvenais mērķis bija nodrošināt savu veidu papildināmību, un tā savukārt nodrošināt, ka reģioni varētu spēlēt nozīmīgu lomu. Um, tas tā loma bija struktūra fondiem, taču galvenokārt tieši apvārsnim 2020 definējot stratēģijas, būtu labi, ja apvārsnes 2020 ļaut reģioniem paraudzīties viņpus ne tikai savām robežām, bet arī Eiropas robežām, starptautiskā arēnā. Runājot par stratēģiju, uh, stratēģiju uzraudzīšanas un uzlabošanas iespēja ir jau būtiski svarīga. Te var izmantot kaut ko tādu, kas vairs nav daļa no apvāršņa 2020 šie zināšanu reģioni, bet mēs uzskatām, ka šis instruments bija ārkārtīgi nozīmīgs. Mm, mēs gribētu, lai apvārsni 2020 šis instruments atkal parādās, jo. Uh, Šādā veidā reģioni var turpināt uzraudzīt un uzlabot savas stratēģijas. Protams, ka tas viss nevar palikt tikai teorētiskā līmenī, bet tas ir jāizteno praksē. Ja mēs varētu izmantot dažādos instrumentus un strateģiskās darba kārtības pētniecībām, piemēram, tādas kā ERANET, līdztekus uh, struktūra fondiem, Tad tā mēs šīm programmām piešķirtu reālu saturu un resursus. Tas būtu vienreizēji vērtīgi, izveidojot eh, uz mērķi virzītas darba kārtības saistībā ar pētniecību. Mm, tas viss tad vainagotos ar panākumiem uh, viedās stratēģijā. Tas ir svarīgi, piemēram, uh, vidusjūras reģionu valsts stratēģijā. Atbildot jautājumu, kā uh, varētu panākt lielāku operativitāti un lai šīs programmas darbotos operatīvākā līmenī, man būtu sakāms, ka jānodrošina, ka abas puses ir uh, konsekventas un labi savienojams. Mēs nu pat uh, noklausījāmies uh, sāksies pārstāvi un te ir izskanēja tās pašas idejas, reģionālās iespējas, ambiciozas uh, programmas. Mēs esam eh, ieguldījuši 4 miljonus eiro reģionālo laboratoriju attīstībā, un te ļoti svarīga nozīme bija tieši tīklu veidošanai. Un saistībā ar šīm infrastruktūrām mēs cerējām iesaistīt uh, Eiropas sociālo fondu, varētu pieņemt darbā pētījumus, uh, pētniekus, domājot par reģionāliem, tātad uh, maziem vidējiem uzņēmiem, kas varētu sadarboties ar tādiem klasteriem, kas jau darbojas uh, Polijā. Un šādi viņi varētu īstenot kopīgas pētniecības projektus. Tas varētu darboties arī Eiropas līmenī gan apvārsnī 2020, gan arī citās programmās. Taču mums ir jāparedz tas, ka cilvēka kapitāls var būt pastāvīgā apritē. Tātad šīs infrastruktūras mēs gribam papildināt ar to, ko mēs esam iemācījušies, un arī ar to cilvēku kapitālu, ko esam ieguši reģionāla līmenī. Te nav runa tikai par naudu, bet arī par noteikumiem. Finanšu noteikumu harmonizācija būtu laba lieta. Es uzskatu, ka um, šo noteikumu pārskatīšanu kopienas līmenī būtu svarīgi. Tas varētu tad uh, atainot plašāks skatī, skatījums novatorismu, īpaši attiecībā uz uh, radošumu. Un tagad eh, runājot par tiem aspektiem, kas vietējā līmenī kļūst acīm redzami. Eh, te, piemēram, ir dzīvās laboratorijas, valsts iepirkums, novatoriski pakalpojumi. Visiem šiem instrumentiem būtu jāpiešķir lielāka nozīme kopienas programmās. Un tagad pievērsīšos diviem jautājumiem par interoperabilitāti. Tas tad būtu mans nobeigums. No vienas puses, pamatprogrammā apvārsnes 2020 būtu jāpiešķir prioritāte tām institīvām un idejām, kas ir nepārprotami saistīts ar viedo specializēšanos. Un tām tad varbūt jāpierāda, ka tās ir savstarpēji papildināmas. Un reģioniem tas arī nāktu par labu. Ja informācijas plūsma no reģionālā līmenī iesaistītām pusēm nonāk tālāk Eiropa. Tad tādā veidā Eiropa varētu uzlabot savas reģionālās stratēģijas. Paldies! Liels paldies! Agrīnī kundze, dārgie kolēģi, es gribētu lūgt visiem runātājiem pēc iespējas ātrāk mūs informēt, pieteikties, jo tad es redzēšu, vai katram paliek desmit sekundes vai vienu minūti. Vēl es gribētu sacīt, ka mēs šeit nevaram atcerēties pilnīgi visu, bet vienkārši gribam pilnīgi izmantot ekspertu, praksē strādājušo cilvēku pieredzi, un tā mēs varētu saprast, kas mums reāli ir darāms. Jūs varētu uzdot jautājumus Tā mēs varētu arī saprast, kāds ir eh, praktiskās vajadzības, eh, lai nodrošinātu šo politiku sadarbību. Un vēl es domāju, mēs eh, pat labam gatavojam grozījumus komisijas priekšlikumiem nākošajai finanšu perspektīvai. Tā tad ir pienācis īstais brīdis. Uh, apjaus, kā vēl ar vienu pietrūkst, kas vēl ir maināms praktiska skatījuma kontekstā. Tātad pirmais izteiksies Glantes kungs no ITRE komitejas. Jā, vielen dank. Jā, liels paldies. Man ir pavisam konkrēts jautājums. Varbūt pat replika atbildot Valfas kundzei. Es pats esmu no Brandenburgas, kura uh, ir radies šis institūtu klasteris. Ir eh, daudz piemēru, kur ir izmantot ERAF līdzekļi un pēc tam izpētes līdzekļi, bet ko tad mēs mēģinam panākt? Eh, mēs komitejā sacījām, ka vēlamies saglabāt Eiropā izcilu pētniecību, novatorisku pētniecību, bet no otras puses eh, piesaistīt arī reģionus, kas eh, vēl nav spējīgi piesaistīt eh, šādas cilvēku resursus, dot viņiem iespēju attīstīt pētniecību. Un ja kāds saņem ēraf līdzekļus, lai izveidotu šādu infrastruktūru, ir jābūt garantijai, ka viņi saņem līdzekļus arī pētniecībai. Bet uh, ne visu var izdarīt uh, vienā reģionā, tāpēc mēs pieteicām šādu konkurences ideju. Un uh, gribēju zināt, uh, cik lielā mērā tad mēs varētu attīstīt šādu konkurences uh, ideju, lai nebūtu tā, ka visi reģioni piesakās, tam mums nepietiek uh, līdzekļi. Paldies, un tagad uh, Nīstārai kungam. Paldies, priekšsēdētāja kundze, paldies par to, ka organizējāt šo uzklausīšanu. Šeit mēs esam kopā divas komitejas, kas necīnās savā starpā, bet kas vēlas veidot tādu kā koalīciju un veidz, vēlas veidot uz zināšanām balstīt ekonomiku Eiropā un investēt izaugsmē un darbvietu radīšanā. Man ir trīs jautājumi visiem četriem ekspertiem. Pirmkārt, kas bija tie galvenie? Uh, šķēršļi sākuma periodā, tātad iesniegšanas periodā. Jūs visi parādat, ka jūs esat ļoti veiksmīgi savus projektus īstenojuši. Tātad eh, tā, tie nav tiesība akti, kas ir uh, objektīvi šķēršļi, bet gan varbūt reģionālās īpatnības un vēlme investēt. Otrs jautājums. Esat redzējuši jaunos priekšlikumus. Jūs runājat par viedo specializāciju. Es domāju, ka tādēļ ir pilnīgi pareizi, ka Nav iespējams uh, finansēt pilnīgi visas laboratorijas, bet es domāju, ka ir nepieciešams kombinēt reģionālo pieeju no apakšas uz augšu un šo te ekscelences centru darbību no augšas uz leju. Vai šajā viedajā uh, mm, specializācijā varētu būt kāds instruments, kas jums palīdzētu. Nākamais jautājums - strateģiska, kopīgais strateģiskais ietvers, par ko mēs runājām šorīt. Tas ir konkrēts veids, kā tiesību aktus varētu īstenot tā, lai varētu veidot šo sinerģiju starp diviem fondiem, kurus šodien apspriežam. Mēs esam ieviesuši pienākumu visā Eiropā reģionālās attīstības fonda izmantošanā, izm 1 līdz 10 procentus tērēt ārpus savas valsts, tā lai reģions neskatītos tikai pats uz sevi, bet skatītos nedaudz ārpus savām robežām. Tas ir viens no grozījumiem, ko mēs iesniedzām pirms pāris nedēļām. Ko jūs par to domājat? Uzdos, jautājumu uzdos arī Kristians Ēlers, lūdzu, trešais runātājs. Lielas paldies, priekšsādātāji! Gribēju pieminēt divus aspektus. Vispirms gribēju uzsvērt, ka šajā diskusijā par kāpnēm uz izcilību kopēja pieeja, kas stāv pāri partiju programmām, ir kopēja vienošanās. Un uh, runājot par apvārsni 2020 un 7. ietveru programmu kopā ar eh, toreizēju Eiropas eh, parlamenta priekšsādātāju Buzeka kungu un referentu, mēs eh, strādājām pie kompromisa priekšlikumiem. Un toreiz bija lielas cerības, ka Polijas ministra prezidents panāks lielāku kvotu jaunajām dalību valstīm. Un tas bija ļoti grūts lēmums gan viņam, gan mums visiem. Uh, palikt pie pētniecības programmu izcilības kritērija. Mēs toreiz vienojāmies, ka šajā programmā tiks domāts nevis par uh, kohēziju un citiem kritērijiem, bet gan par izcilību, lai uh, mēs uh, varētu palielināt S12 kohēziju šajā jomā. Gribēju ar piemēru to paskaidrot un varbūt pēc tam uzdot arī jautājumu par to, kādu ceļu mēs esam izvēlējušies ar šīm kāpnēm uz izcelību un sinerģiju starp abiem fondiem. Veiksmīgākie reģioni Eiropā un pieteikumi izpētes ietver programmai nāk no lielākajiem zinātnes klasteriem. Tos veicina izcilība, tomēr zinātnes klasteri jau uh, Pēc definīcijas uh, ir ne tikai izcili pētniecības institūti, bet uh, piesaist arī ru, ražošanas nozari. Un uh, ir starptautiski konkurētspējīgi pateicoties veiksmīgai pārvaldībai. Un ir īpaši svarīgi, lai jaunajās dalību valstīs, uh, kur ir izcili reģioni, kur ir zināma uh, koncentrācija, bet līdz šim viņi nav varējuši pilnā mērā piedalīties šajos pieteikumos, jo ir klibojusi pārvaldība. Un tas bija tas iemesls, kāpēc uh, viņiem neizdevās piedalīties lielajā Eiropas programmā. Un es domāju, ka tas ir precīzs piemērs, kā struktūra fondus ir iespējams sasaistīt ar apvārsni 2020 tajā zon, reģionā, kur ir izcilība, kur ir infrastruktūra, bet kur klibo pārvaldība, vajadzētu sasaistīt abas šīs programmas, lai panāktu lielāku jauno dalību valstu iesaistīšanos eh, apvārsnī un ko raksturo izpēta un attīstība izstrāde. Un šeit es nedaudz pieskaros arī konkurētspējas jautājumiem, bet gribēju jautāt, cik lielā mērā struktūra fondu līdzekļi var tikt izmantot izpētē un izstrādē, lai saņemtu līdzekļus no apvāršņa 2020. Ir tādas dalība valstis kā Polija, kas gandrīz 20% uh, struktūra fondu līdzekļu izmanto izpētē un izstrādē, un būtu jābūt lielākai gatavībai izmantot struktūra fondu līdzekļus, lai atbalstītu izpēti un izstrādi un eh, saņemtu vienlaikus naudu no apvāršana 2020 eh, izcilības vērošanai. Es esmu viens no referentiem par šīm programmām un līdz eh, mēneša beigām mums ir jāsagatavo grozījuma priekšlikumu. Tomēr mums trūksta īsta pārskata. Uh, Mēs runājam par partnerību, par klasteriem, par to, kā ir iespējams apvienot līdzekļus no dažādiem fondiem, bet eh, no pieredzes es gribu jautāt, kādi ir tie pasākumi, kuros eh, ir iespējams um, izmantot struktūra fondu un apvāršana 2020 līdzekļus. Paldies! Tagad dosim vārdu ekspertiem. Viņi atbildēs šiem jautājumiem tādā kārtībā, kā vēlaties, lūdzu. E, w odpowiedzi na te pytania, które padły. Oczywiście. Atbildot uz e, jautājumiem, kurus tikko dzirdējām, varētu teikt tā. Tās, tās ainas, ko šeit tēloja kolēģi, neapšaubam liecina, ka ir notikusi sinerģijas starp septīto ietveru programmu un struktūru fondiem. Taču tāpat laikā mēs nevaram noliegt, ka ir atsevišķas barjeras, kas eksistē programmu īstenošanā. Reģionālo ekscelences centru veidošanu un reģionālo infrastruktūru strateģiju izveidošanu tādās valstīs kā Austrum, e, Vācija un Polija mēs redzējām, ka daudz vieglāk bija izmantot uh, struktūra fondus, tad, ja ir bijusi šāda te kopīga pieeja. Tātad sinerģija ir nākus pa labu. Struktūra fonda reizēm tiek izmantoti, lai veidotu infrastruktūru un cilvēku kapitālu. Šajās nozarēs ir vieglāk pieprasīt fondus no tādām ietver programmām kā uh, apvārsnes 2020. Pozitīvo piemēru ir diezgan daudz, sinerģija pastāv, taču es nevaru simtprocentīgi piekrist apgalvojumam, ka nesot bijuši nekādas barjeras. Nē, nē. Es savā runā, manuprāt, jau teicu, ka būtu labi, ja būtu nedaudz vairāk administratīvo un finansiālo iespēju šādu te veicināšanas mehānismu kas būtu labāk piemērot tām valstīm, kurām vēl ir jāpārvar plaisa, un lai mēs varētu izveidot patiesu harmonizētu Eiropas uh, telpu zinātnē un pētniecībai. Ja runājam par viedo specializāciju, tas tiešām liels izaicinājums reģioniem, ir tīpaši tiem reģioniem, kas ir gadiem ilgi veidojuši inteliģentās izaugsmas stratēģiju. Tagad tā ir jāpārstrukturē tā, lai varētu pieskaņoties eksante absorpcijas vai līdzekļu apguves kritērijiem. Tas varētu palīdzēt mums izveidot šo te kopīgo vērtību vienoto Eiropas uh, telpu, zinātnes pētniecības telpu. 10% līdzekļu ieguldīt supranacionālā līmenī, manuprāt, ir ļoti laba ideja, jo sadarbojoties ar citām valstīm, mēs tiešām varēsim īstenot pārobežu programmas, supranacionālas programmas, un tādējādi varēsim uh, garantēt lielāku piekļuvu zinātnes infrastruktūrai no vairākām valstīm uzreiz. Tālāk tika minēti arī zinātnes klasteri un to konsolidācija. Neapšaubāmi mēs nevaram šeit vispārināt un vienkārši pateikt, ka vienīgā problēma dažām valstīm ir slikta pārvaldība vai slikts menedžments. Tā nav. Lielos infrastruktūras projektos vai lielo zinātnes klasteros ir divi svarīgākie elementi, proti cilvēki un pati infrastruktūra. Ja runājam par cilvēku resursiem, tad tur vissvarīgākās ir pārvaldības prasmes ekscelenta cilvēka un ekscelenta infrastruktūra vienu vietu rodas lielā mērā tad, ja ir pietiekami finanšu līdzekļi un labas organizatoriskas prasmes tam cilvēkam, kas nodarbojas ar šī klasteru veidošanu. Lielas paldies, ka pieminējāt Poliju, jo tā ir valsts, kas tik tiešām ir izmantojusi zinātnes un pētniecības fondus lielā mērā. Šī iespēja ir jāizmanto. Mums ir jāabsorbē šie līdzekļi vēl vairāk nākotnē, nekā to esam darījuši līdz šim. Paldies, profesor Wolf, lūdzu. Uh, min, oh, whoever, whatever. Profesor Kleipa. Arī kāds cits lūdzu, Kleipolkungs. Priekšsēdētāja kundze, es domāju, ka ir ļoti interesanti runāt par investēšanas kapitālu, kapacitāti. Mēs dzirdējām to, kas notika Magdeburgā. Tas ir ļoti līdzīgs tam, kas notika pie mums Svonzijā. Mm, mēs esam investējuši nelielas summas stru, no struktūra fondiem, palīdzot veidot eh, labākus zinātnes projektus. Zinātnes kapacitāte ir veicināta. Apvienotajā karalistē ir bijuši mēģinājumi ekscelences centrus eh, savest kopā, veidojot klasterus un tas ir bijis neveiksmīgi. Varbūt tādēļ, ka šie izcilie zinātnieki negribēja pārcelties uz dzīvi citur. Taču ir bijuši arī tādi gadījumi, ka ir notikušas investīcijas infrastruktūrā, šī infrastruktūra nav balstīta uz zinātnes ekscelenci, un tagad tā ir īstenota, bet ir tāda tā kā tukša čauli, jo tur nekāda pētījuma nenotiek patiesībā, ne augst līmeņa pētījuma nenotiek. Uh, ir nepieciešams šie te paralēlās darbības, tātad zinātniskās ekscelences nostiprināšana, veidošana un infrastruktūras veidošana ap šo te klasteru. Paldies! Vai vēl kāds gribētu atbildēt uz jautājumiem? Jā, könnte noch was sagen? Jā, ja es arī vēl drīkstāt ko piebilst, tad labprāt. Par konkurētspēju, kur pieminēja Grantes kungs. Ja mēs runājam par pētniecības izcilību, tad bez konkurences, protams, nevar, bet ir jāatrod uh, mehānisms, un tāda ir arī kohēzijas un struktūra fondu loģika, kā struktūra fondu līdzekļi tiek uh, piesaistīti izcilības veidošanai pa reģioniem, kur šī izcilība vēl nav sasniegta, tomēr ir nepieciešams iegūt pārskatāmu situācijas kopainu, kā to var sasniegt, un garantēt to, lai pēc šo līdzekļu izmantošanas tiktu garantēts ilgspējīgs efekts un lai šī izcelība tiktu spēcīgāk komercializēta vai pārņemta nacionālajās programmās bet uh, runa, pa, runājot par līdzekļiem, bez uh, precīzām procedūrām un konkurētspējas mēs netik, neiztiksim. Vēl viens jautājums uh, bija par šķēršļiem. Mēs ilgi vērtējām savā federālajā zemē, kāpēc uh, mūsu rezultāti piedaloties Eiropas konkursos bija tik slikti. Un man pašlaik ir radušās sādas aizdomas. Gandrīz nedrīkst to skaļi teikt, bet uh, Austrumvācijai sākumā gandrīz gāja pārāk labi. Mums bija ļoti daudz federālo līdzekļu, pašu līdzekļu, un uh, mēs pat neiedrošinājāmies uh, pieteikties Eiropas uh, izpētes ietver programmas līdzekļiem. No vienas puses zinātniekiem ir vajadzīgas nepieciešamās prasmes un iemaņas, bet arī stimuli. Uh, un tā sauktā burkāna un pātagas politika varētu veicināt viņus iesaistīties šajā tīklā. Pirms pāris gadiem mēs dibinājām īpašu augstsko tīklu, izmantojot uh, federālos līdzekļus, lai atgādinātu cilvēkiem, ka ir pienācis laiks eh, termiņš pieteikties es līdzekļiem, lai viņiem tiešām rastos eh, kāds stimuls pieteikties eh, es līdzekļiem. Jāteic, ka tas bija tāds kavējošs šķērslis, bet mums ir izdevies pārvarēt šo inertumu, piesakoties, pēc, piesakoties es līdzekļiem. Ko konkrēti tur ir iespējams darīts? Mēs atkārtot izmantojām ēraf līdzekļus, lai piesaistītu līdzekļus piesaistīšanas un saglabāšanas programmām. Un kā jau es sacīju, pētniecībā ir jābūt izciliem zinātniekiem, varbūt nevienmēr Nobela prēmijas laureātiem, bet uh, tiem ir jābūt izciliem cilvēkiem, lai viņi saprastu, eh, kas ir biznesa plāns. Varbūt viņiem pašiem tas nav jāprot uzrakstīt, bet viņiem vismaz ir jāprot runāt ar kādu, kurš tādu var uz, uzrakstīt. Un ja šādus cilvēkus ir iespējams nolīgt un piesaistīt, tāds ir Maksa Planka institūtu eh, stratēģija, proti infrastruktūru veidot saskaņā ar to, ar šo struktūru vēlmēm, kas var piesaistīt attiecīgus cilvēkus. Un, ja nākotnē tiks eh, ievies šāds atbalsts, ar to būs iespējams panākt ļoti daudz, lai nebūtu tā, ka ir lieliski infrastruktūra, bet tur nestrādā pienācīgi zinātnieki. Paldies, Agrīmī kundze. Jūs gribējāt vēl kaut ko teikt? Jā. No savas puses gribētu pieskarties uh, virzībai uz ekscelenci un domāšanai teritoriālā arī līmenī. Es jau pieminēju publiskās laboratorijas, kuras mēs finansējam no šiem Eiropas fondiem. Zinātnē ir jābūt konkurētspējīgai. Programmas nacionālā un reģionālā līmenī ir jākombinē. Pateicoties šādai pieejai, mēs veiksmīgi sasaistījām šīs te laboratorijas ar citām reģionālajām struktūrām, izmantojot S-Free fondu. Daži centri kas tika izveidot izmantojot FESDRA fondu, tagad ir sasaistīti ar Eiropas zinātnes centriem, tātad piedalās šajā Eiropas zinātnes telpā. Dažos no šiem centriem šobrīd strādā ļoti augsta ranga zinātnieki un pētnieki. Protams, cilvēciskais faktors ir īpaši svarīgs. Šie zinātnieki ir tie, kas patiesībā izveido šīs laboratorijas un tanīpat laikā ļāv šīm laboratorijām pacelties Eiropas līmenī un iekļauties tīklā. Mēs esam izveidojuši reģionālās inovatīvās partnerattiecības. Tā bija mūsu iniciatīva, kas ļoti veiksmīgi ir strādājusi ar uzņēmumu klasteriem Pūlijā, eh, zinātnes un ieviešanas jomā dažādos Eiropas jautājumos. Tas pierāda, ka pastāv iespēja no teritoriālā līmeņa pāriet, pacelties augstāk ekscelences līmenī un pēc tam dot atdevu atkal vietējiem reģionam. Es nedomāju, ka ir kāds viens instruments, ko varētu šeit izmantot. Manuprāt, ir jāizmanto savas iespējas, kombinējot dažādas reģionālās attīstības iespējas, kas der konkrētajā vietā. Es domāju, ka Eiropas līmeņa ekscelence arī varētu izmantot šos te reģionālos sasniegumus, kas parādās zemākā līmenī. Nu, piemēram, sabiedrība sabiedrības pieprasījums pēc inovācijām ir tā joma, kur varētu daudz ko darīt. Konstance Krēla lūdzu. Jā, liels paldies. Uh, vispirms gribēju pateikties ministres kundzei par norādi, ka Austrumvācijai nav vajadzīgi tikai tik daudz atbalsta līdzekļu, bet tas laikam būs saistīts ar diskusijām par uh, daudzgadu finanšu schēmu. Otrakārt, uh, sasaiste starp apvārsni un struktūra fondiem ir veidota tā, ka viena no tematiskajām prioritātēm, viena no trim svarīgākajām prioritātēm ir izpēte un inovācijas. Un tas ir arī mūsu kohēzijas politikas darba kārtībā. Mūsu priekšlikumā par vienoto satrēģisko satvaru mēs skaidri norādam sasaisti ar apvārsni un sinerģijas efektus, ko tas varētu radīt. Mēs esam ierakstījuši to uh, pamatregulā vai ierakstīsim to. Tāpēc aicinātu kolēģus padomāt, vai jūs redzat kādas lietas, īpaši saistībā ar vienoto strateģisko satvēru, kas ir jāpiemin pie šīs visai vispārīgās pieejas. Laiks mums ir līdz 7. jūnijam, un es kā ēnu referente, esmu arī gatava diskusijām, jo mūs tas ļoti interesē. Bet es gribēju arī skaidri pateikt, ka ir zināmas pretrunas starp izcilības veicināšanu un par infrastruktūras veicināšanu. Tomēr ir noteikts, ka šie kriteriji jāvērtē ex ante, un tā kā pašlaik notiek darbs pie operatīvajām programmām, ir nepieciešams, lai reģionu pārstāvi, kas sagatavo šīs uh, programmas, proti ministrijas, sazinātos ar izpētes institūcijām, lai padomātu, kādu kopīgu stratēģiju ir iespējams izstrādāt vienam reģionam un noteiktu, ka tas varētu eh, saņemt ERF atbalstu un tas varētu saņemt izcelības atbalstu. Ir svarīgi, lai tas notiktu jau šobrīd, lai tiktu radīta šī pievienotā vērtība un lai mēs panāktu savu mērķi atvērt eh, reģionus šādai izcilības eh, pētniecībai. Per Pāljau konsulāts. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jūs zināt, apvārsnes 2020 ir ekscelences finansēšanas programma, taču tam būtu jāspēj arī saskatīt pirmos ekscelences dīgļus kādā Eiropas vietā. Struktūra fondi palīdz veidot kapacitāti un viedo specializāciju, taču gan apvārsnī 2020, gan struktūra fondos Mums vajadzētu paredzēt šo te savstarpējo sasaisti un kāpnes uz ekscelenci. Mēs šodien šeit dzirdējam daudz stāstus, dažus piemērus, ko aprakstīja eksperti. Es gribētu vēl pieminēt divus piemērus un gribētu dzirdēt jūs komentārus par tiem. Es arī esmu referente uh, jautājumā par apvārsni 2020 par kādu specifisko programmu. Viens no priekšlikumiem ir tāds, ka horizonts sniedz mums šo, šīs te trepes uz ekscelenci tādos priekšlikumos kā Amerika Irī un citi. Uh, palīdzot iegūt finansējumu, jo līdz šim ir bijis tikai tā, ka kaut kāds konkrēts, eh, konkrēta proporcija vai pro, procents no finansējuma var tiks, izman, tiks izmantots. Tagad mēs piedāvājam, ja reģioniem šīs, līdz, šīs fonds ir prioritāte, tad mēs piedāvājam lielāku īpatsvaru. Apvārsnes 2020 tagad aptvers arī inovāciju, tātad tas attieksies uz visu izgudrojumu ķēdi līdz pat ieviešanai. Uh, ir dažas projekti, kas ļoti dārgi, un tos nevar līdzfinansēt tikai no apvāršana 2020. Līdz ar to multifondu un līdzfinansēšanas pieeja ir ļoti būtiska. Taču mums jāatrod tāds veids, kā ļoti vienkārši to izmantot. Lai mēs varētu līdzfinansēt lielus industrijas projektus gan no apvāršana 2020, gan no struktūra fondiem, un lai tas viss notiktu lietotājiem draudzīgā veidā Un vēl viens priekšlikums par apvārsni 2020 mēs vēlamies to vienkāršot, un es domāju, ka arī struktūra fondu lietošana būtu jāvienkāršo līdzīgā veidā, jo, ja vairosies birokrātija, tad uh, apvienojot un veidojot sinerģijas starp šīm divām programmām, būs ļoti, ļoti grūti panākt reālu rezultātu. Paldies! Buze. Buzeka kungs. Tika jau pateikts, ka mēs uh, sākām sadarbu, sadarbību starp uh, izpētes un reģionālo politiku pirms sešiem gadiem kopā ar komisāru Hibneru un Patočnika kungu. Sacījām, ka šāda sadarbība ir nepieciešama. Mums izdevās paspērt lielu soli uz priekšu, bet varbūt ne pietiekami no abām pusēm, gan no izpētes un izstrādes politikas redzes punkta, gan no reģionālās attīstības viedokļa. Un gribēju uzsvērt vienu fundamentālu lietu. Starp abiem fondiem ir lielas atšķirības. Viens no tiem ir definēts geogrāfiski, sadale notiek pa reģioniem. Uh, Savukārt otrā nav iepriekš noteikta geogrāfiska līdzekļu sadalījuma, tāpēc gribēju sacīt, ka tas ir atkarīgs no dalību valstīs pieņemtajiem lēmumiem. Un, eh, ja dalību valstis vēlas izmantot eh, šos līdzekļus eh, pareizajā virzienā, tad varu tikai atgādināt, ka reģioniem šie līdzekļi būtu vairāk jāizmanto šajā virzienā. Diezgan atšķirīga situācija ir ar apvārsni 2020. Mēs neesam guvuši pietiekami labus panākumus, piemēram, ar septīto ietveru programmu, paplašinot uh, Eiropas izpētes telpas, iesaist Eiropas izpētes telpām. Uh, Un tāpēc mums ir jākoncentrējas uz izcilību, bet ir jāapzinās, ka mēs šodien saskaramies ar daudz uh, lielākiem izaicinājumiem nekā pirms sešiem vai septiņiem gadiem. Tāpēc integrācijas programmas uh, talantu veicināšana Eiropā ir absolūti nepieciešama. Un uh, tas attiecas uz mums visiem, gan uz padomi, gan komisiju, gan Eiropas parlamentu. Uh, Mēs esam gatavi uzlabot programmu apvārsnes 2020, nezaudējot koncentrēšanos uz izcilību. Šajā zālē jau izskanēja vairāki priekšlikumi par to, ka ir nepieciešams nodrošināt pieeju izpētes infrastruktūrai un tālāku vienkāršošanu, kā sacīja Kovaljo kundze abās pusēs. Un tāpēc nelieli un vidēji izmēri projekti šeit būtu ārkārtīgi svarīgi. Tas ļautu vieglāk kohēzijas reģionu komandām uzsākt šādus projektus. Kā arī būtu iespējams izmantot uh, specifikā, specifiskas stratēģijas šo projektu būtu iespējams izmantot arī, lai mazinātu atšķirības zinātnieku algās. Tas, protams, traucē mūsu ciešajā sadarbībā, tāpēc ir nopietni jādomā par apvārsni 2020 vispirms, jo viss ir atkarīgs no Eiropas Savienības līmeņa lēmumiem, no parlamenta, no padomes. Uh, un tikai pēc eh, tam no izcilības programmām. Tāpēc es gribētu aicināt veikt visus nepieciešamos grozījumus apvārsnī 2020 šajā virzienā, nepazaudējot uh, akcentu uz izcilību. Lielas paldies! No nu, komisijas te ir daudz pārstāvi, bet uh, došu vārdu vismaz uh, ģenerāldirektorātam un viņa vietniekam, jo iedomājos, ka jūs noteikti gribat kaut ko pateikt. Sākšu ar Robertu Smitu, jums nav daudz laika, bet uh, pāris minūtes uh, var jums dot. Thank you very much, yeah. Lielas paldies priekšsādātāji, mēs. Uh, nav tā, ka mēs dīdamies savos krēslos, bet mēs tiešām. Uh, Priecājāmies par šīm prezentācijām, par diskusiju. Es gribēju uzsvērt trīs lietas, par kurām uzzināju šajā diskusijā. Vispirms eh, tas, ka ir nepieciešams ievērot to, ka abi instrumenti, ietver programma un struktūra fondi, ir ar atšķirīgiem mērķiem, bet tas nenozīmē, ka tie ir pretrunā viens otram. Katram ir uh, savas īpašas iezīmes. Struktūra fondi ir kapacitātes uh, vērošanai universitāšu mobilizācijai, lai tās varētu iegādāties jaunas iekārtas. Savukārt apāršņa 2020 eh, loma ir sasaistīt izcilību Eiropas līmenī. Protams, ka abām šīm programmām ir atšķirīgas īpatnības, bet tas nenozīmē, ka tās nevar integrēt vai ciešāk sadarboties. Kā jau Buzeka kungs uzsvēra, ir nepieciešams, lai reģioni izstrādātu izcilības stratēģiju, un ja šādas stratēģijas nav, tad nebūs arī šo kāpņu uz izcilību. Tāpēc vispirms pirmais solis ir jāspēr pašiem reģioniem, ja viņiem ir ambīcijas veidot šādas kāpnes uz izcilību. Gribēju pieminēt uh, vienu reģionu, kurš ir uzņēmies saistības to darīt. Un uh, otrs uh, jaunums, kurš šeit dzirdēju, ir nepieciešamība sasaistīt dažādos instrumentus, lai finansēšanas noteikumi un procedūras nebūtu tādas, ka šī sasaista gal galā nestrādā. Ir nepieciešams nodrošināt, ka šāda sasaiste sastāv, pastāv, jo noteikumi un procedūras prasa šādu papildināmību. Un eh, daži pieminēja arī jaunās dalība valstis, ja es 12. Protams, ka izcilība ir eh, redzama visur. Vācijā, Itālijā, apvienotajā karalistē, un tas nav jautājums par eh, vecajām dalību valstīm un jaunajām. Visās mūsu valstīs ir nepieciešams turpināt attīstīt šo izcilību, tāpēc ir svarīgi, lai šī diskusija netiktu veidota ap uh, vecajām dalībvalstīm un jaunajām. Liels paldies, un tagad vārds Nikolsam Mārtinam. Paldies priekšsādātāji. Vispirms gribēju pateikties jūsu komitejai, jūs komitejām par šī pasākuma rīkošanu, un paldies arī runātājiem, jo šķita, ka bija lieliski viņa pieminētie piemēri. Ja mēs reizēm runājam tik abstrakti, tad mēs aizmirstam reālos piemērus. Tas ir ārkārtīgi būtiski, jo jau pašreizajā periodā mēs redzam, ka kohēzijas politikas finansējums aizvien vairāk ieplūst izpētē un izstrādē. Tas ir četras reizes vairāk nekā iepriekšējā plānošanas periodā, un nākamajā šī likme būs vēl augstāka. Un tāpēc eh, kāds sacīja, ka Izpēte un izstrāde ir pirmais no tēmatiskajiem mērķiem, kas saistās ar finansējumu, lai nodrošinātu, ka tiek akcents likts uz uh, izpēti un izstrādi. Tieši tāpēc sinerģija ir ļoti nopietna tēma, par kuru tik daudz tiek runāts. Kā sacīja Roberts Jānis, metode, kā pārvērst ideju reāli darbojošā mehānismā nav jauna šajā periodā, bet tā kļūst aizvien svarīgāka, kad mēs uh, akcentējamies uz pieejamo finansējumu. Un ir nepieciešama konceptuāla skaidrība, jo mēs redzam, ka apvērsnes 2020 pievērš galveno uzmanību uz augstākā līmeņa izpēti, izcilības centros. Uh, un tur var piesaistīt arī ERF finansējumu eh, tajās prioritātēs, kas ir kapacitātes vairošana no vienas puses un ieguldījumi uzņēmēja darbībā, lai izpētes rezultātus eh, pārvērstu produktos no otras puses. Ir pierādījies, ka šis ir konceptuāls nošķīrums, kas darbojas. Uh, Otrakārt ir nepieciešams nodrošināt, ka ir harmonizēti noteikumi, un tā ir joma, kurā mēs esam pavirzījušies uz priekšu komisijas priekšlikumos salīdzinājumā ar pirmo periodu. Mēs esam daudz strādājuši, lai panāktu atbilstības kritēriju kopīgu noteikumu izstrādi, un mēs vēlamies, lai tas nekļūtu par šķērsli. Tur ir runa par PVN, par iespējamiem, iespējami noteikumu izmantošanu no citām jomām un tā tālāk. Un trešais jautājums ir, kā nodrošināt to, ka tas darbojas dalību valstu līmenī. Tieši tāpēc eh, šeit ļoti būtiskas ir reģionālās inovāciju stratēģijas, jo tas ir instruments, kā idejas eh, ir iespējams pārvērst par realitāti, lai nodrošinātu to, ka uh, ir stratēģija dažādu finansējumu avotu izmantošanai vislabākajā iespējamajā veidā, un komisijā mēs esam ieguldījuši daudz pūļu, lai atsniegtu dalību valstīm un reģioniem atbalstu civilu platformā, kura arī tika pieminēta un kas varētu kalpot par pamatu šo mērķu sasniegšanai. Un visbeidzot ir nepieciešams, eh, lai uh, finansējuma saņēmēji apzinātos, ko viņi dara. Pašlaik jau mēs esam paredzējuši vadlīniju rokas grāmatu maksājumu saņēmējiem, kas skaidro, kādi ir finansējuma avoti, kā tie ir pieejami. Un tas eh, tiks papildināts eh, jaunajam periodam, kad eh, kļūs skaidri finansējuma kritērija un apjoma. Bet par spīti visiem mūsu pūliņiem mums ir jārunā par diviem finansējuma instrumentiem. Viens no eh, tiem ir tiešā pārvaldībā, otrā dalībvalstis spēlē pa pakārtot lomu, bet eh, ir nepieciešams nacionālā un reģionālā līmenī izvēlēties pareizo pieeju, lai koncentrētos uz rezultātiem. Uh, un lai galvenie labumu saņēmēji varētu kalpot par tiltu starp šiem abiem finansējuma avotiem, iesaistoties ieinteresētās puses caur partnerības nolīgumiem un operatīvajām programmām, lai nodrošinātu, ka sinerģija, par kuru mēs uh, tik daudz runājam, tiek ieviesta praksē. Paldies, Nikolas, un pēdējais vārds būs tiem viesiem, kuri vēlas izteikties, ja jūs to vēlaties, bet uh, jūs nesat spiesti to darīt, tas ir jūsu ziņā. Ministres kundze, varbūt uh, jūs pavisam īsi. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs uh, šeit nošķirtu divus aspektus. Doma par lielāku izaugsmi caur zinā, intensīvākām zināšanām, inovācijām tas var kļūst par izaugsmes dzīnoli veselam uh, reģionam, kur ne, ne, netiek uh, piekopta tikai raķešu zinātne. Ir uh, nepieciešams, lai šīs šī zināšanas tiktu izplatītas uh, plašākā apjomā, tā ir tā zināšana nodošana. Ir reģioni, kuri mm, varētu būt atbalstiesīgi, uh, Pateicoties šai zināšanu nodošanai, tas gan nebūtu apvāršņa 2020 ietvaros, bet uh, varētu kalpot uh, kāda reģiona attīstībai. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Że trzeba sobie jasno powiedzieć, że zarówno Horyzont 20. Paldies! Ir jāsaka, ka Apvārsnes 2020 un struktūra fondi 2014. līdz 2020. gadu perspektīvā izveido milzīgus iespējas tām valstīm, kas vēl ar vien palikušas iepakaļ. Un tur ir ļoti daudz neizmantotu struktūra fondu līdzekļu. Tāpēc es gribētu jūs aicināt vienkāršot uh, procedūru tā, lai nodrošinātu sinerģijas starp šīm divām procedūrām un nākt par labu tas visai zinātniskai kopienai Eiropā. I, I like Kleipola kungs turpina. Es gribētu paturpināt uh, profesors uh, Kleipols. Es, es gribētu paturpināt uh, iepriekšējo. Uh, Eh, skaidrs, ka mums ir jānodrošina arī studenta apaņa. Visiem tas nāk par labu. Mēs pilnīgi iestamies par to, lai viss tiektu vienkāršots no praktiķa viedokļa, eh, ka tiek gatavotas pieteikums un atbildot uz eh, komisijas komentāru. Ir reāli jāpievērš uzmanību tām, tiem reģioniem, kam ir ambīcijas Agrinī kundze, runājot par eh, specializēšanos, mēs to gribam nodrošināt. Es gribētu sacīt, ka 2013. gada pirmajos trijos mēnešos ehm, mēs sagatavosim mērķus eh, mūsu reģionāla kā izmantot struktūra fonds. Taču, kā jau tika sacīt, mēs izmantosim šo pašu sistēmu, lai pāraudzītos to, ko mēs varam darīt izcelības jomā. Varbūt tad reģionāli iesaistītās puses varētu kaut ko nodrošināt pamatprogrammai apvārsnes 2020. Es arī vēlos uzsvērt, ka gan reģionāli iesaistītiem pusēm gan augstāk stāvošam personām ir svarīgi sadarboties savās rīcību fondās. Un ir, reāli, nu, to var reāli panākt. Ir pētniecības projekti, kas tiek finansēti no septītās pamatprogrammas, te ir runa par ūdeņražu projektiem. Uh, E, taču ir tāda risinājuma, kas var vienkāršot e, visu šo integrēšanos. Tas tiešām būtu vēlams. Paldies, turpin priekšstādātā. Līdz ar to šī uzklausīšana ir beigusies. Vēlreiz paldies visiem. Pateicos arī komisija, e, reģi, reģionāls attīstības komitejas. Locekļi, lūdzu, palieciet. Mums būs jābalso. Un pārējie, lūdzu, atbrīvojiet šo telpu. Paldies. Paldies. Dear colleagues, we have a lot of Dārgie kolēģi, mums priekšā ir sarežģīta balsošana. Ītres komitejas pārstāvjiem būtu jādodas prom, bet viņi laikam mūs nedzird. I, I were... Pārbaudīsim, vai jūsu balsošanas iekārtas darbojat. Tad eh, lūdzu, īstenosim pārbaudes. Uh, balsošanu. <laughs> Izcilnieki, lūdzu, palieciet, kāpnais, kāpēji, lūdzu, dodieties prom. Lūdzu, pārbaudīsim balsošanas iekārtas. Sāksim balsot, vienkārši pārbaudām, vai tās iekārtas darbojas. Tā Well, we still two, two people puts the cards but didn't vote. Um, divi locekļi gan tās balsošanas kartas ielika iekārtā, taču šķiet, ka nedabūs. Ā, nu izskatās, ka vairumam iekārtas darbojas. Ja? Labi, tad sākam balsošanu ar pirmo. Jā, Konstance. Bitte, wir haben. Jā, Dānota, man ir viens lūgums. Pirmajā atzinumā mums ir vesela virkne grozījumu priekšliekumu, par kuriem mēs faktiski nemaz neesam atbildīgi. Piemēram, te ir, eh, tas ir 66. Eh, grozījums, 74. Ehm, tas nav regija kompetencē, un es aicinātu par šiem grozījumiem nemaz nebalsot. Lenta viepa. So there is a proposal coming from. Tātad sociālistu priekšlikums ir par lietām, kas nav mūsu kompetence, nebalsot. Vai kāds ir pret šo priekšlikumu? Tas attiecas uz Tomaša Piotra Porēmpas ziņojumu, uz 66. grozījumu. Nu, šādu grozījumu ir daudz. Nu, es tā saprotu, es vienkārši eh, viņiem pārēju pāri. Vai jūs tam piekrīt, vai Porembas kungs tam piekrīt? Politiskās grupas Lamberts arī piekrīt, nu tā tad jau vairākums ir. Tā tad balsojam par Porembas kungas ziņojumu. 22. grozījums. 22. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts? 54. grozījums par? pret, atturas, noraidīts. Septītais par, pret, atturas, noraidīts. 58. par, pret, atturas, šit, ka noraidīts. Ja sociālisti neraudās, tad uh, uzskatīsim to par noraidīt. 55. grozījums par, 55. grozījums, kas par, pret, atturas atturas noraidīts 56. par pret atturas. Šķiet, ka noraidīts. Nu labi, pārbaudīsim. Pārbaudīsim 56. grozījumu. Sākam balsot. Noraidīts. Saka priekšstādātā, nu, balsu atšķirība nav liela, 21 pret 19 pār 57. grozījums, kas pār? pret atturas. Nu, te nav skaidrs, jo bija atšķirīgi balsojumi. Tātad pārbaudīsim 57. grozījumu šeit tas tik pieņems, bet nu balsosim. Sākam balsot. About... Beidzam balsot elektroniski. Pieņemts. 59. grozījums, kas par? Pret. Atturas noraidīts 60. par? Pret. Atturas Šiet, ka vienāds balss skaits. Pārbaudīsim 60. Lūdzu, ātri balsosim. Elektronu sākam balsot. Devotis. Beidzam balsot. 60. grozījums ir noraidīts. 61. kas pār? Pret. Atkal tāda pati situācija. Tad balsosim elektroniski par 61. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 63. aktā atvainojas, saka priekšstādāt 62. kas par pret atturas pieņemt 63. grozījums par pret atturas noraidīts 8. grozījums par pret atturas noraidīts 64. par pret atturas Pārbaudīsim 64. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 25 balss pret 16 par 65. Kas par? Pret atturas pieņemts. 67. par pret. Ak, tā, akal tāpat eh, pārbaudīsim elektroniski, es atvainojos par to, saka priekšsēdētāji. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Šķiet, ka tā ir tā pati koalīcija. Var arī nepārbaudīt turpmāk. 68. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 69. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 70. par. Pret. Ah, es nezinu, atvainojos. 70. pārbaudīsim, saka priekšstādātāja elektroni, sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Noraidīts. Tieši tāpat koalīcija. 71. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 9. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 73. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad pāriem pie desmitā, kas par desmito grozījumu. Pret. Atturas. Pieņemts. 77. Par pret, atturas, noraidīts. 11. grozījums, aktā, 78. kas par, pret, atturas, noraidīts. 81. kas par, pret, atturas, noraidīts. 83. kas par, pret, atturas, noraidīts. 84. par, pret, atturas, noraidīts. 86. akt Nē, saka priekšsēdētāji, tas atkrīt. 87. grozījums, kas pār? Pret. Pārbaudīsim 87. elektroniski. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Nezinu, pārbaudīsim 14. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums, kas par? 15. grozījums par, pret, atturas pieņemts, 88. par, pret, atturas pieņemts, 89. par, pret,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 pret atturas pieņemts 96. kas par pret atturas noraidīts 97. kas par pret atturas pieņemts 98. kas par pret atturas noraidīts 99. Ah, mutiskais balsojums tas aizstās. Uh, Uh, vecāku older uz elder, tātad kas par 99. pret atturas uh, pieņemts. 16. Kas pār? Pret. Atturas noraidīts. 100. Ak, jūs vēlaties pārbaudīt. Labi, pārbaudīsim 16. grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Close. Beidzam balsot pieņemts. Simtais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 101. par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 103. kas par pret atturas pieņemts vai ne? Tā izskatās 18. kas par pret atturas pieņemts. 104. aktā, 105. saka priekšsādātāji, kas par pret atturas pieņemts. 106. par pret. Pārbaudīsim 106. elektroniski. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Noraidīts. 108. kas par pret pret atturas noraidīts 109. Kas par? Pret. Nu, nezinu, pārbaudīsim 109. elektroniski, sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts 110. grozījums, pareizi, ja? 110. kas par? Pret. Atturas noraidīts 109. 111. grozījums, kas pār pret atturas pieņemts 112. À, pārējām pie 116. Dārgie kolēģi, kas par pret atturas pieņemts 19. grozījums atkrīt. Tagad pārējām pie 118. kas par pret atturas pieņemts pieņemts 119. par pret atturas noraidīts 120. par pret atturas pieņemts man šķiet 121. par pret atturas noraidīts 122. kas par pret atturas noraidīts 122. 123. Ah, nē, pārējiem pie 20. Kas par? Pret. Atturas. Pieņems. 124. grozījums par? Pret. Atturas. Pieņems 125. par? Pret. Atturas. Pieņems 126. par? Pret. Atturas. Pieņems 127. par? Pret Nezinu. 127. pārbaudīsim elektroni. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 128. par. Pret. Atturas pieņemts. 129. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 21. par. Pret Es atvainojos kolēģi, taču grupas ir dalīts, tāpēc lūkšu vēlreiz. 21. grozījums, kas par? Pret. Atturs pieņemts. 130. kas par? Pret. Atturs noraidīts. 100. Tagad mēs pārējām pie apsvērumiem. 23. grozījums, kas par? pret atturs noraidīts 24. grozījums par pret. Pārbaudīsim 24. elektroniski sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais kompromiss grozījums, kas par? Es atvainojos, priekšsēdētāji. Lambert kungs mutiskais grozījums ir tikai tāds lingvistisks uh, grozījums no Kratsas kundzes, ja? Es pareizi saprotu, vai ne? Vai jūs vēlaties to nolasīt, vai man tas būtu jādara? Kā jūs vēlaties? Labi, tad pavisam ātri. Te runā par kopienu, savienību un tās reģioniem, tad piebilst, un tās reģioniem. Tātad Orģinālā teksta man nav, saka priekšstādāta, bet man gan ir, saka Mr. Eh, Lambertkungs, jo īpaši ekonomiskās krīzes apstākļos Eiropas Savienībā eh, kopumā un atsevišķies reģionos. Tātad jaunais teksts ir uh, Eiropas Savienība un tās reģionos, un tās reģionos ir tas uh, jauninājums. Tātad ar šo pirmās klases eh, uzlabojumu, kas par to pret atturs pieņemts. Tagad pāriem pie pirmā grozījuma par. Kolēģi, lūdzu, paceliet rokas. Pirmais grozījums par tātad pret atturs. Es nezinu, pārbaudīsim eh, šo pirmo grozījumu elektronu. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. grozījums. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 30. grozījums par. Pret. Atturas pieņems. 31. par. Pret. Atturas pieņems. 32. par. Pret. Atturas pieņems. Kādam ir jās, jāsako tam, ko es daru un jāapstiprina. 33. grozījums Ak tā, tas atklīst ar priekšsēdētāju. 33. par pret atturas noraidīts. 34. par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas. Pārbaudīsim otro grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Šis ir pieņems 35. grozījums par pret atturas pieņems 36. grozījums par pret atturas pieņems 3. grozījums par pret atturas pieņemts 37. dalītais balsojums ir balsojums pa daļām. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts otrā daļa par pret pret, atturas, man šķiet pieņems. Nu labi, pārbaudīsim elektroniski 37. grozījumu otro daļu elektroniski. Sākam balsot. E Jā, Eiropas tautas partija uzskata, ka viņi ir pret, tad uh, grozījums netiek pieņems. Jūs bija taisnība noraidīts 38. grozījums. Kas par? Pret atturas pieņems 39. par? Pret Āturas. Noraidīts 40. grozījums, dalītais balsojums, pirmā daļa, 40. grozījums par, pret atturas. Pieņems otrā daļa par, pret atturas. Noraidīts 41. grozījums arī balsojums pa daļām, taču mūs interesē tikai pirmā daļa. Kas par pirmo daļu? Pret atturas pieņems. 42. par, pret atturas pret atturas pieņems. 43. par pret atturas. 43. 43. vēlreiz lūdzu, kas par pret atturas pieņemts. 44. Labi, pārbaudīsim elektroniski četri, es zinu, kā jūs atmodināt, saka priekšsādātāji, par 43. Balz, uh, grozījumu sākam balsot elektroniski. Noraidīts. 44. par, pret, atturas, noraidīts. 45. par, pret, atturas, noraidīts. 46. par, pret, atturas, noraidīts. 48. par, pret Man šķiet, mēs nebalsojam par 41. grozījumu pir otro daļu, saka Luhankungs. Jā, mēs par to nebalsojam, jo tas jau tika noraidīts, saka priekšstādāt. Jo tad, ja pirmo daļu, par pirmo daļu nobalso pār, tad uh, otrā daļa atkrīt. 48. grozījums vēlreiz. 48. kas par? pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņems. 49. par pret atturas noraidīts manā skatījumā. 50. par pret atturas pieņems. 5. par pret atturas pieņems pieņemts. 52. par 52. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņems. Sastais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņems. 53. par. Pret. Atturas. Pieņems. Un tagad galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. This place, it's done. And now this Sostanzialmente. Uh, Mums jābalso par visa atzinuma pieņemšanu. Tad sākam balsot. Nu, vēl ar vienu visi nav nobalsojuši. Nu, labi, tad gandrīz visi ir nobalsojuši. Pieņemts. Šis atzinums ar 39 balsīm par. Tātad tagad pārējiem pie apsveikumiem. Apsveic atzinumu sagatavotā un pārējiem pie nākušā balsojuma. Oleņičaka kunga ziņojums Eiropas ener energoinfrastruktūras vadlīnija izveida un lēmuma numurs 10364 šķērsī 2006 šķērsīta EK atcelšana. Arī šis balsojums ir sarežģīts, bet tur ir vairāki uh, bloki. So, dear colleagues, can we start the vote? First we go to amendment. Kolēģi, vai varam sākt balsot? Vispirms par 49. grozījumu pār, pret, atturas pieņemts. Trešais grozījums pār, pret, atturas pieņemts. 50. pār, pret, atturas noraidīts. 51. pār, pret, atturas noraidīts. Ceturtais grozījums pār, pret, atturas pieņemts. Un tagad ir priekšlikums eh, balsot eh, blokā par grozījumiem 59 līdz uh, eh, 60. Līdz 60. Vai varam balsot blokā? Nē? 52. Tātad 52 līdz 59. Tam jūs varētu piekrist? Arī ne. Kolēģi no zaļo grupas nevēlas tā darīt. Mēs zaudējam laiku. 52. par, pret, Neaizmirstiet pret atturas pieņemts 53. par, pret atturas pieņemts 54 par, pret atturas pieņemts 55. par, pret atturas pieņemts 56. par, pret 55. izlaidu piedodiet par, pret atturas pieņemts 57 par, pret atturas pieņemts 58. par, pret atturas pieņemts 59. par pret atturas pieņemts. Jo es redzēju, ka Konstants visu laiku uh, tur roku gaisā. 60. par pret atturas pieņemts. 61. par pret atturas noraidīts. 62. par pret atturas noraidīts. 63. par pret pret atturas noraidīts. Man sekretariāts saka noraidīts, ceru, ka tas ir pareizi. 41 pār, uh, eh, 64. pār pret noraidīts, 65. pār pret atturas pieņemts, otrais kompromiss pār pret atturas pieņemts, trešais kompromiss pār pret atturas pieņemts.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 again, from... Dārgie kolēģi, atkal ir ienācis priekšlikums no 74. Um, līdz 87. balsot blokā. Vai mēs varam tā darīt? Tā tad uh, no 74 līdz 87 pār pret atturas pieņemts. Pārējiem pie 88 pār pret atturas noraidīts. 89 pār pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 92. par, pret, atturas pieņemts. 93. par, pret, atturas noraidīts. 5. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 95. grozījums, otrā, pirmā daļa, piedodiet, labo sev priekšsādātāji, pirmā daļa par pret atturas noraidīts, un par otro daļu mēs nebalsojam. 98. par pret atturas pieņemts, 97. par pret atturas noraidīts, 98. par pret atturas noraidīts, 99. par pret atturas atturas noraidīts. Simtais pār pret atturas noraidīts. 101 pār pret atturas pieņemts. 102 pār pret atturas pieņemts. 103 pār pret atturas noraidīts. 104 pār pret atturas noraidīts. 105 pār pret atturas pieņemts. 106. pār pret atturas noraidīts, 107. pār pret atturas noraidīts, 6. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 110. pār atkrīt. can we vote? Because uh, Amendment 9 was yeah. not adopted. Amendment, tak. amendment 9 was not adopted. No, no, no, there was a change. Compromise 6 Non, ça a été changé au dernier moment. Ah, okay, okay. La dernière version de la voting list. The last version. Okay, okay so there, there was a... Tātad, balsošanas sarakstā ir noticis grozījums pēdējā brīdī, tāpēc mēs uh, balsosim. 110. balsojam pār pret atturas noraidīts. 111. pār pret atturas noraidīts. 112. pār pret atturas pieņemts. 113. pār pret atturas noraidīts. 10. grozījums pār pret atturas pieņemts. 114. pār pret atturas atturas noraidīts 115. pār pret atturas noraidīts 116. pār pret atturas pieņemts 11. grozījums pār pret atturas pieņemts 117. pār pret atturas pieņemts 118. pār pret atturas noraidīts 119. pār pret atturas noraidīts, 12. par, pret, atturas, pieņemts. 120. par, pret, atturas, pieņemts, 121. par, pret, atturas, pieņemts, 122. par, pret, atturas, pieņemts, 7. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts,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 127. pār pret atturas noraidīts, 128. pār pret atturas noraidīts, 18. pār pret atturas pieņemts, 129. pār pret atturas pieņemts, 130. pār pret atturas pieņemts, 131. pār pret atturas pieņemts, 132. pār pret pret atturas noraidīts, 133. pār pret atturas pieņemts, 134. pār pret atturas noraidīts, 135. pār pret atturas noraidīts, 19. pār pret atturas pieņemts, 20. pār pret atturas pieņemts, 21. pār pret atturas atturas pieņemts 137. par, pret atturas pieņemts 136. par, pret atturas noraidīts 138. par, pret atturas noraidīts 139. par, pastāstiet. 139. man ir atšķirīgs balsošanas saraksts ir saņemts mutiskas grozījums, un ja neviens neiebilst pret šo grozījumu, tad mēs varam balsot par 139 ar groz, grozītu. Pār pret atturas noraidīts. Komprom kompromis eh, 8. Astotais kompromiss par, pret atturas pieņemts. 142 otrā daļa. Balsojam tikai par otro daļu. 142. pār pret atturas noraidīts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 23. Balsojam tikai par otro daļu. Par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 147 par, pret, atturas, pieņemts. 148 par, pret, atturas, nezinu. 148. pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot, un tas ir noraidīts.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 atturas noraidīts, 155. par pret atturas noraidīts, 156. par pret atturas noraidīts, 157. par pret atturas pieņemts, 158. par pret atturas noraidīts, 159. par pret atturas pieņemts, 160. par pret atturas šķiet, ka noraidīts. Izskatās, ka norādīts. 161. par. Pārbaudīsim 160. labi. Pārbaudīsim, sākam balsot. Noraidīts, kā jau es teicu. 161. par, pret, atturas, norādīts. 162. pār pret atturas norādīts. 163. pār pret atturas pieņemts. 164. pār pret atturas pieņemts. 165. pār. Jūs vēlaties pārbaudīt 164. Labi, pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot, un tas ir pieņemts, kā jau es sacīju. 165. Ja? Par, pret, atturas, pieņemts. 166. par, pret, atturas, noraidīts. 167. par, pret, atturas, noraidīts. 168. par, pret, atturas, noraidīts. 169. par, pret, atturas, pieņemts. 26. Piedodiet, 170. par, pret atturas pieņemts, 171. par, pret atturas pieņemts, 172. par, pret atturas pieņemts, 173. par, pret atturas pieņemts, 27. grozījums. Divdesmit septītais par, pret ir gan eh, pār, gan pret. 27. pārbaudīsim, sākam balsot. Kolēģi, balsojam par 27. elektroniski. Es kļūdos? Pieņemts. Es eh, pieļauju kļūdu, bet jebkurā gadījumā tas ir pieņemts. 28. pār 28. pār pret atturas pieņemts 29. par, pret atturas pieņemts 30. par, par, pret atturas pieņemts 29. 30. pārbaudīsim elektroniski, 30. grozījumu. Sākam balsot. Tātad balsojam par 30. elektroniski. Jūs balsojat ļoti lānām, jo mēs redzam, ka divas trešdaļas cilvēku vēl nav nobalsojuši. Neticami, bet desmit cilvēki vēl nav nobalsojuši. Kolēģi balsojam par 30. grozījumu. Tiešām mēs nevaram beigt balsot. Nē, mēs varam, jo, bet ne visi vēl ir nobalsojuši. Ir noraidīts. 31. par. Mēs vēl neesam pat balsošanas pusē par, pret, atturas pieņems. 32. par, pret, atturas. Šķiet, ka tā ir kļūda. Man neizskatās, ka kāds celta rokas. Pieņemu, ka. Uh, Visi balso tāpat kā Lambērs, un uh, es ar to esmu apmierināta, bet par kuru mēs tagad balsojam? 32. Vēlreiz 32. par, pret, ļoti līdzīgs rezultāts. Balsosim par 32. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot un grozījums ir pieņemts 22 pret 19, 33 par, pret, atturas, šķiet, ka pieņemts 34. Pārbaudīsim 33. Un tas ir noraidīts. 34. par pret atturas pieņemts. Pārējiem pie apsvērumiem. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts 35. par pret atturas pieņemts 36. par pret atturas noraidīts 37. par pret atturas pieņemts 38. par pret atturas noraidīts, 39. par pret atturas pieņemts, 40. par pret atturas pieņemts, 41. par pret atturas pieņemts, 42. Es šķiet, ka tikai Lambērs balso. 42. par, pret atturas noraidīts, 43. par, pret atturas pieņemts, 2. par, pret atturas pieņemts, 44. par, pret atturas pieņemts, 45. par, pret atturas. 45. pārbaudīsim. Sākam balsot. Balsojam par 45. elektroniski. Beidzam balsot noraidīts. 46. pār pret atturas noraidīts, 47. par pret atturas pieņemts, 48. par pret atturas noraidīts. Gala balsojums. Vai es uh, varētu uzdot jums vienu jautājumu priekšsādātāju par par otrā pielikuma Par otro pielikumu 138. atjaunojamie, atjaunosamās uzglabāšanas sistēmas. Ja es pareizi saprotu, vienīgā vieta, kur mēs varam uzglabāt sūkņus enerģijas uzglabāšanai, ir tikai ģeotermālā enerģija. Tur nav nepieciešams sūkņi. Un to nevar izdarīt ne ar saules enerģiju, ne ar vēja enerģiju. Vienīgā vieta, kur nepieciešams sūkņi, ir Jā, tieši tāpēc mēs to noraidījām, jo mēs zinām, ka tam nav nekādas jēgas. Ak, tā labi. Yes. Can you open? Can you allow me to vote? Vai es Priekšsēdētāji, vai jūs varat ļaut man, atļaut man nobalsot? Man mašīna it kā ir ieklemējusies. Paldies. Tagad pāriem pie nākamā balsojumā jautājumu Lukačievskas kundzes ziņojums. Tātad septītais darba kārtības punkts. Ziņojums ir par pirms pievienošanās palīdzības instrumentiem PPI 2. Balsojums būs nedaudz īsāks, man vismaz priekšā ir mazāk papīra kaudz. Kolēģi, balsosim ātri. Ceturtais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 18. kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 20. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 6. kurš par pret atturas pieņemts. 21. kurš par pret atturas pieņemts. 22. kurš par pret atturas noraidīts. 23. kurš par pret atturas pieņemts. 7. kurš par pret pret atturas pieņems 24. ar mutisko grozījumu. Vai kādam ir iebildes pret grozījumu? Nē, tad balsam par šo grozījumu. Par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. 26. grozījums, kurš par, pret, atturas noraidīts. 9. par, pret, atturas pieņemts. 10. par, pret, atturas pieņemts. 27. balsojums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par to, kurš pret, kurš atturas pieņemts Es nezinu, vajadzēs pārbaudīt elektroniski. 27. grozījums, pirmā daļa, sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, noraidīta. 28. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 12. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 29. kurš par, pret, atturas, man šķiet pieņemts. 13. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 30. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Apsvērumi, pirmais apsvērums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 14. kurš par, pret, Pārbaudīsim elektroniski. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 15. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 3. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 16. Kurš par? Nē, mums nav jābalto par to. 17. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Tagad elektroniskais balsojums par atzinumu projektu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un atzinums ir pieņemts ar lielu balsu pārsvaru apsveic referenti. Pārējām pie Eiropas kaimiņattiecību instrumentu izveidas atzinumu Johims Cellers. 22. grozījums, kurš par? pret atturas pieņems. 23. kurš par pret atturas pieņems. 24. par pret atturas. Man šķiet, ka pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski tomēr. 24. grozījums. Sākam balsot. Daudz vēl nav nobalsojuši, es redzu. Tagad beidzam balsot un grozījums pieņemts. 26. kurš par? pret, atturas, pieņemts. 4. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 27. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 28. ar mutisko grozījumu. Ja nav iebilžu, tad balsosim, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 5. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 29. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 32. kurš par, pret, atturas pieņemts. Sastais, kurš par pret atturas pieņemts. 33. kurš par pret atturas pieņemts. 34. kurš par pret atturas pieņemts. 35. kurš par pret atturas norādīts. 36. par pret atturas nevarēja saprast. Pārbaudīsim elektroniski. 36. grozījums lūdzu sākam balsot. Balsojam, beidzam balsot, grozījums noraidīts. Pirmais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 42. par, pret, atturas, pieņemts. 8. par, pret, atturas, pieņemts. 43. par, pret, atturas, pieņemts. 44. par, pret, atturas, pieņemts. 46. kurš par, pret, atturas. Man šķiet, ka noraidīts. Bet pārbaudīsim elektroniski, saka priekšsēdētāji. Balsojam par 48 grozījumu. Sākam, beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 47. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 48. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 49. kurš par, pret, Šim grozījumam ir arī mutiskais grozījums, tātad balsojam par to visu kopā. Pārbaudīsim elektroniski. 49. grozījums ar mutisko grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 9. grozījums, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 10. kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 11. kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 51. kurš par? pret, atturas, noraidīts. 12. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 52. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Apsvērumi. Trešais kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 16. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 4. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 2. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 20. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 21. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 26. apsvērums, kuram ir iesniegts mutiskais grozījums, kurš par to, pret, atturas, pieņemts. Un tagad galīgais balsojums par visu projektu kopumā. Sākam balsot. Atzinuma projekts pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Un tagad pēdējais ziņojums, atzinums, par ko mums jābalso. Pilnvarojums trialogam jautājumā par 2013. gada budžetu. Atzinumu sagatavoja Džordžiju Stavrakakis. Šeit ir četri groziņi. Pirmais groziņš, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais groziņš, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Trešais groziņš, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Balsojam par atzinumu kopumā. Lūdzu, sākam elektronisko balsojumu. Beidzam balsot. Un atzinums ir pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Paldies! Balsošana līdz ar to ir beigusies un varēsim uzklausīt ministru. Godātie kolēģi, ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar Dānijas prezidentūru, ko pārstāv Eiropas lietu ministrs Nikolais Vammens. Ja ministrs vēl nav ieradies, tad ieturēsim nelielu pauzi. Ja viņš jau ir zālē, tad uzreiz sāksim viņu uzklausīt. Okay, so he, he should come. Dear colleagues, we have minister here, so we... Godātie kolēģi, ministrs tūdaļ ieradīsies zālē.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 Dārgie kolēģi, vēlos tūlīt pat sākt, tāpēc, ka arī ministram ir jāpaspēja vēl savu lidmašīnu, tāpēc darbs būs jāpabeidz pulkstā 18.30. Tāpēc vēlos tūlīt pat atsākt mūsu sanāksmi, saka Danuta Hībnere. Uh, we, we are, we are, we are the... Tātad mēs turpinām šo sanāksmi. Sveic mūsu vidū ministru saprotat, šī ir mūsu tradīcija prezidentūras noslēgumā aicināt mūsu komitejā ministru, bet mēs aicinām viņu jau tagad maijā, bet vēlāk to darīt būtu saržģīti, tāpēc, ka viņam ir ļoti daudz darba un labāk viņu aicināt tagad. Tā tad vārds ministram un pēc tam tad būs viedokļa apmaiņa. Vārds jums lūdzu. Liels paldies, saka Vamena kungs. Dargie kolēģi, iesākumā vēlos pateikties jums, priekšstādātājs kundze, um, radāt laiku man komitejas noslogotajā darba grafikā. Esmu gandrīz būt visu jūsu vidu pateicos komitejai par tās konstruktīvo un atklāto dialogu, ko esam piedzīvojuši pēdējo mēnešu laikā. Eiropas parlamentam ir svarīga un vēlos piebilst konstruktīva un pozitīva loma Eiropas likumdošanas procesā. Esmu ārkārtīgi gandarīts būt ar jums šodien jūsu viesi, lai pastāstītu par prezidentūras pašreizējo situāciju, par to, kāda ir sarunu gaita padomē pirms darba pārņems Kipras kolēģi. Es saprotu, ka pēc maniem ievadvārdiem būs arī laiks viedokļu apmaiņai un ar interesi. Gribu uzklausīt jūsu jautājumus. Dargie kolēģi, arī jūs atļauju vēlos atgādināt, kādā kontekstā pārņēmām prezidentūras grožus. Ekonomiskās krīzes situācijā nonākusi lielākā daļa Eiropas, un līdz ar to politiķiem, valdībām un Eiropas pilsoņiem ir vēl jo svarīgāk vienoties par tādu Eiropu, kas spēj tālajošas lēmumus pieņemt ātri. Ar eh, labu sadarbību Eiropa mūsu acu priekšā ir tieši šāda parādījusies ekonomiskās krīzes dēļ. Pēdējo sešu mēnešu laikā šī īsā laika sprīdī 20. Fiscal policy 25 dalībvalstis ir parakstījušas um, vienošanos par budžeta disciplīnu. Pašreizējais Eiropas stabilitātes mehanisms, mehanisms sniegs finanšu uh, atbalstu eirozonas locekļiem. Šāds fonds tagad ir izveidots, arī izveidots ir parādu izpirkšanas fonds, un martā 17 dalībvalstis vienojas par finanšu saikņu stiprināšanu savā starpā. Uh, Tiek izvērstas būtiski svarīgas struktūrāls reformas dalībvalstīs, un tādā veidā tiek atbalstīti soļi, kas tiek spērti Eiropas līmenī. Mēs esam sākuši procesu visaptverošas pakotnes izveidēji, šīs institīvas ir vērstas uz, um, uz labvēlīgu politiku, par to vienosimies jūnija padomē. Šāda ir prezidentūras pieeja pašreizējās krīzes risināšanai. Mums ir jāstrādā kopā un jāvieno pašreizējā fiskālā konsolidācija un disciplīna ar struktūrālām reformām un uh, mērķtiecīgām institīvām darba vietu un izaugsmes veicināšanai. Eirosanības dalībvalstis atzīst ka atbild uz pašreizējiem izaicinājumiem, kas stājas mūsu priekšā, liek mums sadarboties. Vēsture liecina par to, ka nacionālās valdības dodas par protekcionismu, nacionālismu un eh, pašlabuma meklēšanas ceļu, tad, kad eh, globālā ekonomika slīd uz leju. Taču, dārgie kolēģi, šoreiz tā viss nenotika. Pretēji tam ekonomiskā krīze apvienojumā ar spiedienu no finanšu tirgiem ir stiprinājuši solidaritāti, disciplīnu un Eiropas Savienības konsekventumu, jeb kohēziju. Krīze nav izveidojusi jaunas Eiropas institūcijas. Tā ir stiprinājusi Eiropas integrāciju svarīgākais politikas jomās. Jo tikai tā izrādījās vispareizākā atbilde uz izaicinājumiem, kas stājas Eiropas priekšā. Un ja mēs parokam mazliet dziļāk un pajautājam sev, kāpēc Eiropas Savienības dalībvalstis ir izvēlējušies stiprināt Eiropas projektu tā vietā, lai ļautu vienkārši risināt jautājums nacionāli dalībvalsts līmenī, tad es uzskatu atbildi ir šāda. Tā kā Eiropas Savienības dalībvalsts ir cik, tik cieši saistītas un tik integrētas, dzīvot spējīgas integ, e, iniciatīvas kopīgiem risinājumiem, e, bez Eiropas līmeņa vispār nepastāv. Mūsu ekonomikas mūsu uzņēmumi un mūsu iedzīvotāji ir tik atkarīgi cits no cita, ka, ka vecā uz iekšu vērstā politika ir pilnīgi novecojusi. Pretēji tam, tad, kad mēs darbojamies visi kopā tā, kā mēs rīkojamies atbildot uz krīzi, Eiropas valdībām ir cerība atgūt tirgu uzticēšanos un spēr solis uz priekšu. Dārgie kolēģi, šāda notikuma attīstības gaita ir uzsveram pozitīvi. Mēs kā prezidentūra darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, mūsu prezidentūras laikā, lai stiprinātu šo kapacitāti rīkoties Eiropas Savienības līmenī un lai tas izpaustos jūtamā veidā Eiropas pilsoņiem. Dānijas prezidentūra ar vienu ir stingri apņēmusies veicināt ekonomisko izaugsmi darba vietu izveidi Eiropā. Un kā jūs labi varat iedomāties, izaugsmes veicināšana darba vietu izveidi paredz uh, vienotu rīcību daudzās politikas jomās. Un saistībā ar to vēlos uzsvērt sarunas par daudzgadu finanšu schēmu. Es varu jums apliecināt, ka Dānijas prezidentūra nopietni strādā pie konsensa izveides, lai piešķirtu lielāku budžeta daļu tādām jomām kā enerģetikas efektivitāte, zaļās tehnoloģijas, izglītība Līdztekus tam mēs apspriežam dažādu nozaru reformas. Šīs reformas ir paredzētas uh, tam, lai izveidotu darba vietas, lai katram eiro būtu atdeve. Kolēģi, vēlos jums atgādināt eh, Eurostat izsniegtos datus pirms četrām nedēļām. 5,5 miljonu jauniešu vecumā zem 25 gadu vecumā ir bez darba. Un vislielākais jauniešu bezdarbs ir Spānija un Grieķijā. Tas ir pār par 50% jauniešu vidū. Nav nekā šaubu par to, ka šie skaitļi ir briesmīgi, un tie norāda uz nepārprotamu aicinājumu dalībvalstīm Eiropas Savienībai iestāties par stingrākam nodarbinātības politikā. Mums jādara viss, lai novērstu jauniešiem zaudētās paudzes sajūtu. Mums kā valdībām, kā līderiem, manā skatījumā, ir jādara viss, lai šādas zudušās paudzes nebūtu. Tad kā tas ietekmēs Eiropas Savienības kohēzijas politiku? Pirms četriem mēnešiem man bija iespēja tikties ar ANO, lai apspriestu Eiropas kohēzijas politikas nākotni. Es tikos ar jums, un tad es secināju, ka padomei un parlamentam izdosies likt pamatus uz risinājumu vērstu, vērstai politikai, lai radītu darba vietas šajos ārkārtēji grūtajos ekonomikas apstākļos. Vienlaikus saņēmēji pieprasīja, lai kohēzijas politika būtu vienkārša, to būtu vienkārši īstenot līdzekļu saņēmējiem, un lai to varētu arī pielāgot mainīgajai situācijai. Situācija dalībvalstīs, dalībvalsts starpā un arī reģionu starpā dalībvalstīs ir ārkārtīgi atšķirīga. Turklāt, ja kaut ko gribam mācīties no šīs krīzes, tad skaidrs, ka situācija arvien attīstās un tā mainās dramatiski. Šodien es varu jums ziņot, ka es, man ir bijusi taisnība. Uh, reaģējot uz mainīgo situāciju. Esmu ļoti priecīgs par to, ka Eiropas parlamentam un padomēji izdevās vienoties par nesenajiem groziem pašreizējā regula, ieviešot riska dalīšanas instrumentu kohēzijas politikā. Vēlos izmantot šo iespēju, paust savu atzinumu un pateicību par konstruktīvo sadarbības, uz sadarbību vērsto pieju no Eiropas parlamenta puses. Kopā mums izdevās īstenot likuma došanas eh, procesu saulēcīgā veidā. Mēs ceram, ka dalību valstīs, kurās skāras krīze, šis instruments tiek veiksmīgi izmantots. Mēs ceram, ka Eiropas kohēzijas politikas nākotne būs veiksmīga un Dānijas prezidentūra ir uzņēmusies uh, virzīt sarunas par likumdošanas pakot pēc iespējas tālāk un ar dalībvalstu atbalstu vispārējo lietu padome aprīlei eh, guva vienošanās par sešiem tematiskiem sarunu blokiem. Tas attiec uz programmu eksanti noteikumiem, menedžmenta pārbaudi, uzraudzību un novērtēšanu, eh, lielo projektu attiecināmību, resursu piešķiršanu, efektivitāti. Un šie ir galvenie vārdi, kas liecina par vienošanos šajiem sešajiem blokiem. Gribu vēl sīkāk par to pastāstīt, pirms uh, pievēršos procesam, kas raksturos vispārējo lietu padomu sanāksmi jūnijas beid, beigās. Tad mēs otrais Dānijas prezidents laikā apspriedīsim likumdošanas pakot. Jūs skaidri redzēsiet, ka padomas kompromiss ir vērs uz efektivitāti. Tekstā ir skaidri aprakstīts, kādas ir paredzētas operatīvās programmas. Tās ir veidotas uh, attiecībā uz mērķiem. Uh, vispirms saņēmējiem ir jāpievērš mērķiem, pēc tam tikai līdzekļiem. Dalību valstīm ir iespēja pielāgot savas programmas mainīgajiem apstākļiem, katreiz neiesniedzot jaunus uh, uh pieteikumus kad vien ir kaut kādas izmaiņas, un um, tad līdz ar to var izvairīties no aizkavēšanās. Efektivitāte un apņēmība arī ir raksturo menedžmenta un kontrolas tekstu. Te vadībai no vienas puses ir jānodrošina, ka konkrētais projekts ļauj sasniegt paziņotos mērķus, un no otras puses jāizvairās no nevajadzīgām kontrolēm, kurām kohēzijas politikas uh, kontekstā ir diezgan nepatīkama reputācija. Tas attiecas uz uh, atlases uh, pārbaudēm un proporcionālo pieeju. Te ir arī paredzēta uz, vērst, uz rezultātiem vērsta efektivitāte. Uh, Un kompromisā mēs esam vienojušies arī par ex-ante noteikumu kopumu. Un pašreizie priekšlikumi esam pielāgojuši šos noteikumus. Priekšnoteikums tie ir daudz ciešāk saistīti ar kohēzijas politikas izdevumu mērķiem. Tad vairs nav runa tikai par vienkāršu pārbaudi vai uh, tiek ievērot direktīvas uh, noteikumi burtiskā nozīme. Tas pat attiec arī uz uh, projektu bloku. Šeit dalībvalsts vienojās par uh, projektu pārbaudi. Iespri, iepirkšēji te ir runa par Eiropas investīciju bankas, Jasper institīvu. Te ir paredzēta tehniskie uh, pārbaudes uh, piroji pirms projekta izpildes. Tas nodrošinās arī saulēcīgu projektu īstenošanu. Turklāt Eiropas Investīcijas bankas iesaiste ļauj izmantot Eiropas Investīcijas bankas plašo pieredzi no dalībvalsts puses. Komisija arī vēlas samazināt uh, izdevumus, lai būtu vienkāršāka procedūra, un tas tiek atbalstīts no iesaistīto pušu puses. Uh, Arī šeit ir redzams, ka galvenais virzītājs spēks ir rezults un darba vienkāršošana. Es uzskatu, ka ar šādiem vispārējās padomis aprīļa sanāksmes elementiem mēs esam izveidojuši stabilu pamatu vienkāršākai, stabilākai un uz mērķi, uz rezultātu vērstai kohezijas politikai. Līdz ar to mēs lūdzam parlamentu labvēlīgi izskatīt šos elementus. Taču vēl arī gribu pavisam atklāti sacīt, ar to mēs punktu nepieliekam. Mūsu prezidentūra vēl nav beigusies. Mēs vēl ar vienu strādājam atrotītām piedurknēm, un mēs tā strādāsim līdz pat jūnija beigām. Un raugoties uz jūniju vispārējās pa, lietu padomas sanāksmi, mēs runājam par finanšu instrumentiem, par tematisko koncentrāciju, citiem jautājumiem. Turklāt vēl būs jāatgriežas pie jautājuma par rekomendācijām, kas ir specifiski konkrētām valstīm attiecībā uz programmēšanu. Pievērsīšos katram jautājumam. Vispirms finanšu instrumenti, tie ir svarīgi, jo īpaši nacionālās budžetu ierobežojumu jomā un finanšu sektoru ierobežoto līdzekļu jomā. Es tiešām aicinu dalību valstis izmantot kohēzijas resursus un piesaistīt privāto ieguldītāju resursus ar mērķi nodrošināt izaugsmu un dar jauns darba vietas. Tas ir jo īpaši svarīgi pašreizējās finanšu krīzes apstākļos. Mēs pat labām vadām sarunas eh, par grozījumiem eh, lieliskajā komisijas priekšlikumā lai kohēzijas politika būtu vērstos prioritāri par uh, kapitālu maziem vidējiem uzņēmumiem kopīgajiem, kopīgai darbībai. Te mēs arī ceram, Eiropas parlaments sniegs mums savu atbalstu. Runājot par operācijām, kas nodrošina ie, ieņēmums, visi praktiķi zina, ka pašreizējo regulu ir grūti īstenot. Pamatojoties uz labu komisijas priekšlikumu, mēs izskatām iespējas tālāk vienkāršot šo regulu, iestājoties par standarta likmēm. Te nav runa tikai par vienkāršošanu, tas arī veicinās uh, rezultativitāti un politikas efektivitāti. Noteikumiem ir jābūt pareizam no paša sākuma. Un tas kalpos par stimulu eh, ieņēmumu gūšanai un dalībvalstis labprātāk tad eh, piešķirs eh, līdzekļus darba vietu izveidēji un reālai ekonomiskai. Šai ziņā mēs arī gribētu veicināt valsts un privātā sektora sadarbību. Valsts sektora un privātā sektora sadarbība ir reālais veids, kā iesaistīt um, privāto sektoru kohēzijas politikā. Un tālāk visi piekrīt tam, ka ir jāizvairās no uh, nesaprātīgas līdzekļu izmantošanas un jārada reālās darba vietas reālajā ekonomikā. Pašreizējās sarunas ir pamatotas uz komisijas priekšlikumu, uh, Tas parāds pievērst līdzekļus inovācijām, mazievidiem uzņēmumiem un klimatu izmaiņu seku mīkstināšanu. Tagad galvenais izaicinājums ir nodrošināt pieejamību un elastību, tomēr neatsakoties no stingrajiem principiem regulā. Tas, tās, tās ir mūsu vadlīnijas. Un mēs ceram uz parlamenta atbalstu un sadarbību aprīļa, aprīlī viedokļi padomē atšķirās attiecībā uz uh, valstīm specifiskajiem uh, ieteikumiem partnerības nolīguma sakarā. Mēs uh, vēl meklējam risinājumu šai ziņā. Kolēģi, esmu priecīgs par to, ka sarunas padome raksturo vēlme izveidot noteikumus nākošajam programmēšanas periodam efektīvāks un stingrāks reālās ekonomikas intereses. Trio ietvaros mēs cieši sadarbojamies ar Polijas prezidentūru un mūsu Grieķi, eh, Kipras kolēģiem. Nākošās prezidentūras gribu izmantot šo iespēju paus eh, lielu pateicību Polijas prezidentūrai. Mēs nebūtu varējuši cerēt uz labākiem priekškājējiem. Un es arī ceru, ka turpmākā Kipras prezidentūra veiksmīgi darbosies pamatoties uz bērnu gadu liktiem pamatiem. Vēlreiz gribu pateici, pateikties eh, par lielo sadarbību un uzticēšanos starp mūsu prezidentūru uh, un Eiropas parlamentu uz daudz, daudzos jautājumus arī attiecībās kohēzijas politiku. Mūsu sanāksmes bija daudzas, un mēs tās augstu vērtējam. Un nobeigumā gribu apsveikt komisiju ar mūsu ciešo un veiksmīgo sadarbību Dānijas prezidentūras laikā. Vērtīgie padomi, konstruktīvā pieeja, dzīvotspēja kompromisu meklēšanā no mūsu puses tik ļoti augsts vērtē. Līdz ar to, dāmas un kungi! šajā siltajā, gandrīz vasarīgajā dienā vēlos pateikties par jūsu uzmanību un ar prieku uzklausīšu jūsu komentārus un jautājumus. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Thank you, minister, uh... Paldies ministra kungam. Sāksim uzdot jautājumus. Pirmo, pirmais jautājums uzdos Lambērs, pēc tam Konstance. Gribētu aicināt visus deputātus, kas vēlas uzdot jautājumu, pacelt roku, tā lai mēs varam izveidot runātāju sarakstu un godīgi sadalīt runāšanas laiku starp visiem. Lambēr, lūdzu. Paldies, Vamen kungs, par šo ārkārtīgi dzīvīgo un uh, skaidro prezentāciju. Man jāatvainojas par to, ka mēs esam nedaudz noguruši. Esam strādājuši visu dienu, sākam jau deviņos no rīta, mums bija ļoti gars debats, garš balsojums. Uh, bija arī tāda uzklausīšana par sinerģiju zinātnes un pētniecības jomā, izmantojot dažādos fondus. Eh, Ministrs kungs, jūs mūs uzmundrināt ar savu runu. Tas ļoti patīkam. Es pārdomāju to, ko jūs teicāt par attiecībām. Attiecības tiešām ir bijušas izcili labas. Taču reizēm šo attiecību ietvaros mēs neesam pieskārušies mūsu darbības galvenajai tēmai, saturam. Mē, mums bija labas um, attiecības, Taču mēs neesam daudzus jautājumus pavirzījuši uz priekšu. Gan parlaments ir strādājis kaut kur, gan arī padomu. Varbūt, ka sadarbība būtu varējusi būt labāka. Vismaz man tā pašam šķiet. Nu, vismaz šobrīd esam pievirzījušies tuvāk tam, lai taptu parlamentā nostāja 9. jūnijā mūsu atzinums. Un tad mēs runāsim ar padomu par šo tēmu. Šorīt tikāmies ar komisāru. Un komisārs mums uzdeva visādus jautājumus, vai jūs esat ka ar kaut ko tirgojušies, vienojušies ar padomu. Mēs teicām, nē, nekāda tirgošanās nav notikusi. Eiropas komisija turās pie savas, sava priekšlikuma, tās nostāja ir ļoti skaidra. Tikpat skaidra ir arī uh, Eh, padomas un eh, Eiropas parlamenta nostāja. Progress ir noticis abās šajās pusēs. Tagad mēs varam sākt sarunas par visu šo lietu kopumā. Ir ļoti svarīgi, ja, lai sākumā jau tiktu zināts arī mūsu viedoklis visā šajā koplēmuma procedūrā, jo tā ir pirmā reize, kad mēs visā pilnībā eh, šo, šīs savas pilnvaras arī izmantosim praksē. Parlamentam tas ir ļoti svarīgi. Domāju, ka Kipras prezidentūras laikā mēs varēsim sēsties pie sarunu galda. Otrakārt, šorīt mēs paudām savu viedokli pār daudzgadu finanšu schēmu sarunu un to saistību ar mūsu komitejas atbildību vai mūsu komitejas mandātu. Un arī šī ir iespēja mums runāt ar jums par šo tēmu jāsaka, ka komisārs pilnībā nekliedēja mūsu šaubas. Neviens nezina, kas notiks šajos padomas secinājumos, ar kuriem iepazīsimies padomē. E, jūs runājat par sarunu e, rāmi vai sarunu kasti, priekš mums tā tā kā melnā kaste. kā šajā te padomas nostājā atspogļosies mūsu parlamenta nostāja. Es domāju, ka beig beigās varētu būt neliels sa sajukums. Ministra kungs, varbūt jūs varētu komentēt šo situāciju, vai Hāna kungam ir taisnība, ka būs atklātas sarunas ar parlamentu, vai viņš pilnībā uzņemas šo te atbildību? Par vispārējais jums pilnībā var piekrist. Tik tiešām Darbs ir bijis ļoti nopietns padarīts un ir notikusi virziena maiņa fiskālo problēmu risināšanā. Investīcijas e, zinātnē, e, ekonomiskajā izaugsmē un darbvietās ir nu, absolūti nepieciešams jūnijā kohēzijas politikai ar visiem instrumentiem ir jātiek ilgtspējīgi apstiprinātai jo tieši kohēzijas politika ir viens no lielākajiem finansējuma avotiem eh, kopā ar zinātnes ietvaru programmu. Šis instruments atrodas Eiropas komisijas rokās, tāpat arī padomas un parlamentu rokās. Un tas būtu jāpadara redzamāks. Reizēm parlamentā izskan komentārs, ka esot labāk jāizmanto fondi. Tas ir muļķīgi. Man liekas, ka fondi tiek izmantoti saprātīgi. Lielākā daļa investējumo līdzekļu nāk no reģionālajiem fondiem, protams, no struktūra fondiem. Padomē, protams, ir jānāk klajā ar tādu siltu, visaptverošu tekstu, uh, taču tam jābūt arī ar uh, dziļu saturu. Konstants Krēlūds. Jā, liels paldies, priek Ministra kungs, jūs noturējāt ļoti pārliecinošu runu, es par to ļoti priecājos, un jūs ieskicējāt kohēzijas politikas divas atšķirīgās puses. Vispirms jau tas, par ko mēs pašlaik risinām sarunas par, parlamentā, par visu šo likumdošanas pakotni, bet arī par finansējumu jo bez naudas mēs jau varam runāt, cik ilgi gribam, nekas tomēr nedarbosies. Es eh, no jūsu sacītā saprotu, ka padomai varētu iezīmēties nostājas maiņa, atzīstot, ka valstu parādi un tālpība ir eh, viens aspekts, un eh, dalību valstu parādu politika ir viena puse, bet ir nepieciešama arī izaugsmas impulsi. Un, ja es eju vēl solīti tālāk, tad vienīgais, uh, ar ko Eiropas Savienībā ir iespējams panākt izaugsmes uh, impulsus, veikt investīcijas, izaugsmi, ir kohēzijas politika, un no nu, jūsu vārdiem es saprotu, ka jūs aktīvi iestāsieties vēl atlikušajā prezidentūras laikā, bet arī pēc tam, kad būsiet uh, parasta padomes uh, dalība valsts, ka jūs iestāsieties par to, lai kohēzijas politika tiktu uh, stiprināta ar adekvātu budžetu un lai Eiropas nodokļu maksātāju nauda tiktu izmantota saprātīgi un mērķtiecīgi. Otrais punkts, par kuru mums tuvākajā nākotnē nāksies uh, runāt, ir atsevišķo regulu sakars. Papildus tam, ka tās ir uh, melnās kastes. Uh, mēs tomēr dzirdam, ka ir notikusi interesanta attīstība, interesanta pavērsieni, un es eh, vērtēju, ka mēs, eh, balstoties uz dažiem padomas priekšlikumiem, varētu nonākt pie kopsaucēja relatīvi ātri. Piemēram, es te domāju vienoto stratēģisko satvaru. Domāju, ka tur mums izdosies atrast veidu, kā sadarboties, bet arī par izpildes rezervi un citām līdzīgām lietām. Tāpēc būtu ārkārtīgi interesanti, lai. Mums ir interesanti tas, ko jūs sacījāt, bet ir arī atsevišķi punkti, kur mūsu viedokļi atšķiras, piemēram, par šo uzvedības kodeksu. Uh, par partnerības eh, līgumu mīkstināšanu, kur eh, tie kļūst eh, tikai par vienošanos. Arī par ex-ante noteikumiem padomis nostāja ir ļoti divdomīga. No vienas puses viņi to aizstāv, un no otras puses svītro vesels teksta daļas, kas runā par horizontālo ex-ante nosacījumu principu, piemēram, par pieeju fondiem cilvēkiem ar invaliditāti. Es domāju, ka tur mums būs lielas grūtības. Tomēr parastajā saruna procedūrā es domāju, ka mums izdosies atrast veidu, kā sarunāties un strādāt pie šīm tēmām mērķtiecīgi. Ja šīs melnās kastes tiks uh, atvērtas tik daudz, lai mēs varētu produktīvi diskutēt par šo reformu, tad mm, ir jāraugās, lai nerodas melnā kaste, kuru padome vērtē kā neapspriežamu. Tas nebūtu atbilstoši līgumiem, un es zinu, ka jūs mums apsolījāt, ka iestāsieties par to, lai parlamenta tiesības tiktu ievērotas. Gribētu jūs turēt pie vārda šajā jautājumā, jo uzskatu, ka mūsu visu interesēs ir izstrādāt modernu kohēzijas politiku, kas visiem Eiropas, reģionas, Eiropas reģioniem sniegt labumu. Uh, Domāju, ka tas, ko piedāvā komisija un arī parlaments, ļaus mums pavirzīties un priekšu un ceru uz produktīvu sadarbību nākotnē. Paldies! Paldies! Erika, man lūdzu izsakieties īsāk, es tā ceru. Jā, puheenjohtaja. Ja kiitoksia. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies ministram par šo lielisko prezentāciju, ko dzirdējām. Tā kā teica iepriekšējā runātā, bija ļoti patīkam dzirdēt, ka kohēzijas politiku jūs redzat kā investīciju politiku. Ceru, ka šādu nostāju ieturēsiet arī nākotnē padomē un jūs spēsiet aizstāvēt kohēzijas politiku. Arī no budžeta viedokļa. Piekrītu Van Nistelrona kungam, ka mēs saņemam no padoms ļoti daudz informācijas, taču varētu saņemt precīzāku informatīvo materiālu nu, tad parlamenta referentiem būtu vieglāk sadarboties ar padomu. Ministra kungs, gribētu dzirdēt no jums sekojošo. Kādas ir izjūtas padomā attiecībā uz daudzgadu finanšu ietvaru? Kad tieši nu, tiks panāktas vienošanās? Cik liels ir spiediens, kas tiek izdarīts no atsevišķām valstīm, kas vēlas samazināt budžetu kopēju apjomu par 10%? Kur tieši tiks izmantotas šīs izmaiņas, šīs, šie samazinājumi, ja tie tiešām tiks uzspiesti un kāda ir prezidentūras nostāja. Bez tam gribētu dzirdēt arī, kas ir problemātiskākās jomas sarunās padomē šobrīd un kādi ir tie jautājumi, kas ir pēdējā laikā izskatīti. Paldies jautātājiem. Ministra kungs, jūs varbūt varētu atbildēt uz šiem trim jautājumu blokiem, ko uzdeva trīs deputāti. Jā, labprāt. Pirmkārt, liels paldies par laipnajiem vārdiem, ko veltījāt manai ievadrunai. Mani tie tiešām sasilda. Van Nīstelroja kungs, jūs teicāt, ka mēs iespējams varam mācīties no pieredzes un strādāt vēl ciešākā sadarbībā nākotnē. Iespējams, jums ir taisnība. Manuprāt, abas puses ir bijušas ļoti godīgas šajā sadarbībā, un es domāju, ka mēs tiešām varam mācīties kaut ko no šīs pieredzes. Dānijas prezidentūra jau to dara, un mēs nododam šīs zināšanas nākamajai prezidentūrai. Protams, svarīgi ir pateikt arī to, ka mums ir sava veida lēmumu pieņemšanas cikls, ja runājam par DFS sarunām un par sarunu kasti, kas šeit daži runātāji mutēs pārvērtās par melno kasti. Ko es varu teikt par to? Nu, es jums nevaru piekrist. Šāda metafora ir nevietā. Un tomēr tāpat laikā jāatzīst, ka mēs šobrīd strādājam pie šīm te sārunu kastēm, un mēs sazināmies arī ar parlamentu sarunu gaitā. Gribētu informēt jūs komiteju, kā pirms katras vispārēja lietu padomas, lietu padomas sēdes mēs tiekamies ar parlamentu pārstāvjiem, kurus vada Lamasūra kungs. Mēs informējam parlamentu par to, cik tālu pavirzījušās sarunas, un mēs uzklausām parlamentu. Parlamenta viedoklis tiek nogādāts ministriem apspriešanai. Tā tad ir šī sadarbība, šī miedarbība starp Eiropas parlamentu un prezidentūru un padomu kopumā. Un es varu diezgan droši apgalvot, ka nekad agrāk neviena prezidentūra vēl ciešāk nav sadarbojusies ar parlamentu, eh, runājot par daudzgadu finanšu schēmu. Es esmu ļoti lepns, ka tieši Dānijas prezidentūra ir uzsākuši šo ciešo sadarbību. Un, manuprāt, viena no pazīmēm šai ciešai sadarbībai ir tā, ka šī sarunu kaste tiek gatavota tā, lai to varētu apspriest padome jūnija beigās, Eiropadome jūnija beigās. Krēls kundzei arī varu apgalvot, ka mēs skaidri apzināmies šo te koplēmumu procedūru, kas mūs šoreiz skar. Apzināmies to, ka mums ir jārespektē iestādes, gan padome, gan Eiropas parlaments, gan arī Eiropas komisija. Mēs sagaidām, ka Eiropas parlaments kaut kādā brīdī definēs savu sarunu pozīciju jautājumā par DFS. Tieši tāpat, kā tas ir jādara padomē. Arī tai ir jāformulē pozīcija, uz kuras pamata notiek sarunas. Ehm, kad es saku, kad mēs izējam, tas ir tāds izējas punkts, no kur iziet saruna, tad es šo te jēdzienu lietoju ļoti apzināti, jo tas ir ļoti skaidrs signāls uh, Tas, par ko vienojas padome, nav galīgais spriedums šajā lietā, jo pēc tam sāksies sarunas ar parlamentu. Tieši tā ir paredzēts Lisabonas līgumā. Un tas mums praksē arī būs jādara, lai mēs respektētu viens otru mandātu. Mēs to ļoti labi apzināmies. Bez tām padomē, protams, mums ir jāvienojas par savu sarunu pozīciju, pirms mēs uzsākam sarunas ar jums, ar Eiropas parlamentu. Es domāju, ka tā būtu pareizā pieeja. Te nu varam pāriet pie nākamā jautājuma, ko jūs uzdevāt. Vai mēs vēlamies izmantot DFS un kohēzijas fondus tā, lai radītu ekonomisko izaugsmu un darbvietas Eiropā? Jā, protams, mēs to vēlamies. Neapšaubāmi daudzi projekti, kas finansēti no uh, Eh, šiem te avotiem jau ir radījuši gan izaugsmu, gan darbvietas. Taču mums ir jārunā atklāt valodu. Un mums ir jāanalizē, mēs, vai mēs varam rīkoties labāk, nekā esam darījuši pagātnē. Un es sagaidu no šīs komitejas, no dalību valstīm, no Eiropas komisijas, ka visi teiks, jā, protams, mums noteikti ir uh, labāk jāpiedāvā šie projekti un labāk jākontrolē tas, kā katrs eiro tiek tērēts šiem projektiem, vai tiešām tiek nodrošināta ekonomiskā izaugsma un darba vietas pilnā, vai tiek sasniegts pilnas potenciāls. Tā ir mūsu visa atbildība. Un tieši ar šādu domu Dānijas prezidentūra ļoti priecājas par šo te paralēlo pieeju, jo runa jau nav tikai par taupību un par jostu savilkšanu, kas, protams, ir ļoti svarīgi, bet mums ir jānodrošina arī izaugsme un jārada darbvietas. Dānijas prezidentūra uzskata, ka šīs divas lietas iet roku rokā. Viņi ir neatņemamas viena procesa sastāvdaļas. Eiropa ir jānodarbina. Tas ir Dānijas prezidentūras lozungs, kas viskaidrāk izpaudies pēdējo pāris mēnešu laikā mūsu prezidentūras darbībā. Maners kundze uzdev jautājumu par to, kur tieši ir strīdi padomē šajā pēdējā laikā. Un viņi interesējās par to, kādi būs tie laika uh, punkti, kad tiks pieņemti lēmumi jautājumā par DFS un par kohēzijas fondu. Nu, pirmkārt, man jāsaka, Danijas prezidentūra bija gatava iekļaut dažādus skaitļus, pat skaitļus sarunu kastē, taču da, vairums dalību valstu uzskata, ka ir pāragri vēl iekļaut šos skaitļus sarunu kastē, un tādēļ nebūs nekādu skaitļu šajā sarunu kastē. Tas dod parlamentam ilgāku laiku pārunām un lēmumiem par to, kādi skaitļi jūsuprāt ir vispareizākie un tieši kur tie būtu iekļaujami budžetā? Tā kā sarunās mēs nerunāsim par skaitļiem, tad es šodien jums nevaru pateikt, kādi tie būs. Par to runāsim vēlākā posmā. Par to jūs runāsiet ar Kipras prezidentūras pārstāvjiem. Mēs piedāvāsim sarunu kasti vai ietvaru, bet reālie skaitļi jau nāks no Kipras prezidentūras puses. Nu, līdz ar to es jums nevaru arī precīzi pateikt, vai tiks samazināts komisijas pieprasītais budžets kohēzijas politikai. Taču nav nekāds noslēpums, ka padomē Ir divas atšķirīgas pozīcijas pamatā. Ir tāds valsts, kas atbalsta komisijas priekšlikumu un uzskata, ka ne par vienu eiro nevar budžetu samazināt, un ir arī tādas valstis, kas uzskata, ka priekšlikums, budžeta priekšlikums ir vismaz pat 100 miljardiem eiro par lielu. Šorīt vēl notika vispārējo lietu padomas sēde. Šīs valstu nostājas ir skaidras, stabilas un nemainīgas. Tādēļ ir skaidrs, ka jāgatavojas kaujai un šī kauja noritēs līdz pašām beigām. Kauja noritēs gan padomē, un iespējams tā būs arī sarunās starp padomi, parlamentu un komisiju. Tas mūs nepārsteigs. Taču tas jau nebūs ar Dānijas prezidentūras laikā. To šīs kaujas pārraudzību uzņemsies Kipras prezidentūra. Mūsu uzdevums ir jūnijā piedāvāt sarunu kasti tā lai mūsu Kipras kolēģi varētu turpināt un pabeigt uzdevums šī gada otrajā pusē. Paldies! Dārgie kolēģi, vēl ir pieteikušies pieci runātāji, un ja jūs vēlaties dzirdēt ministrā atbildes, tad mēs varam dot katram runātājam tikai vienu minūti. Tagad došu Francoazē Alfonsī, tātad trīs runātāji. Bet jebkurā gadījumā tikai pusotra minūte, ja jūs vēlaties noklausīties ministrā atbildes. Liels paldies, ministra, paldies par jūsu runu. Es augstu novērtēju jūsu centienus vienkāršot kohēzijas politiku un uzlabot elastīguma iespējas īpaši, runājot par līdzekļu sadali starp jomām, kas ir augsti attīstītas, mazāk attīstītas un vienkārši attīstītas. Un, uh, Vai jūs varat iedomāties, ka šie līdzekļi tiks samazināti par vairāk nekā 5%? Un otrais jautājums - līdera programma lauku attīstībai. Šī metode ir eh, bijusi pietiekami veiksmīga, un vai mēs varētu padomāt, kā iesaistīt to citās operatīvajās programmās? Mēs eh, gribētu, lai tas tiktu vēl vairāk attīstīts un uh, lai nākotnes eh, stratēģiskais virziens eh, atbilstu noteiktajām stratēģijām un eh, vietējā un reģionālajā līmenī. Liels paldies priekšsādātāji ministri. Jūs paskaidrojāt, ka jūs paskaidrojāt savu viedokli par reģionu iesaisti un atšķirīgajām struktūrām dalību valstīs. Man e, tas nelikās pārāk e, tālajošs traktējums, jo mums e, būs asociācijas nolīguma, tomēr mēs labprāt kaut ko zināt par to vairāk. Gribētu zināt, kādas domstarpības pastāv dalību valstīs par atšķirīgām struktūrām da Vai jūs uzskatāt, ka reģioniem būtu jāpiedalās visos posmos, eh, programmu novērtēšanā, īstenošanā un tam līdzīgi? Vai arī reģioniem vajadzētu būt uh, tikai novērotājiem, kā tas bija iepriekš? Šķiet, ka dažās valstīs pašlaik iezīmējas uh, šāda tendence. Paldies, tagad vārds Marijai Vigājai. Liels paldies priekšsādētāji, paldies. Uh, ministram par šodien sniegto informāciju. Man jums ir viens lūgums. Nākamajā padomē, kas ir plānota jūnijā, tā saistās ar lielām Eiropas pilsoņu cerībām, jo viņi vēlas, lai Eiropas politika atgrieztos uz skatuves, un pašlaik es piekrītu, ka uh, Izaugsme un nodarbinātība ir fundamentāli jautājumi, tāpēc mans lūgums jums noslēdzot Dānijas prezidentūru būtu sakojošs. Vai jūs varētu izstrādāt plānu vai ceļa karti, kas veicinātu nodarbinātības pieaugumu, lai mēs varētu šo krīzi pārveidot uh, no izaicinājuma iespējā. Uh, lai Eiropas Savienība nepieviltu tik daudz pilsoņus, bet eh, lai mēs eh, jūsu nākamā samita noslēgumā varētu piedāvāt ceļa karti. Ja neviens vairs nevēlas izteikties, tad došu vārdu ministram atbildēju. Thank you very much. Eh, Liels paldies par sadalījumu reģionu, starp reģioniem. Pārējais reģiona ieviešana ir eh, DFS jautājums. Tātad, kurš maksā kuram? Un, protams, ka viedokļi šeit attiecīgi atšķiras. Domājams, ka šis jautājums tiks iekļauts eh, galīgajā eh, konsensā par DFS sabalansējot dažādo reģionu vajadzības un pieejamos līdzekļus. Es nevaru par šo tēmu izteikties eh, plašāk, jo tas ir ārkārtīgi delikāts jautājums un ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai pieņemtu īsto lēmumu. Tomēr es varu apsolīt, ka sadarbības garā es, protams, ņemšu vērā tos viedokļus, kas eh, šodien izskanēja šajā sanāksmē. Runājot par partnerību un reģioniem, partnerības princips ir tāds, ka notiek konsultācijas ar tiem, kurus tas skar, un reģiona nozīme šeit ir, adek, ir pieminam. Es uzskatu, ka tas ir pašsaprotami, un esot kā bijušais mērs, es zinu, cik lielā mērā nacionālais līmenis var gūt labumu runājot ar vietējās un reģionālās varas pārstāvjiem. Uh, Tāpēc es uzskatu, ka jo lielāka enerģija, jo vairāk uh, smadzeņu, labās gribas un um, apņēmības gara tiks uh, ieguldīts, uh, jo labāk, un tāpēc nevajadzētu šeit izslēgt vietēju un reoģina, reģionālo līmeni. Tie ir uh, tie līmeņi, kas uh, parasti īsteno projekts un ir vistuvāk pilsoņiem. Vienlaikus gan dalībvalstīm, gan iesaistītajām pusēm ir leģitīmas intereses programmu īstenošanā, lai tās nebūtu lēnas un administratīvi apgrūtinošas. Vispārējo lietu padome aprīlī lēma, ka ir jāņem vērā dažādas nacionālās sistēmas un tradīcijas, un e, ir jāņem vērā dažādi nacionālie aspekti. Es uzskatu, ka šeit ir nepieciešams panākt līdzsvarotu kopsaucēju un jādomā par mūsu kopīgajām interesēm. Atbildot uz pēdējo jautājumu, vai Dānijas prezidentūra šķiet, ka to jautāja Īrogēna Piljasa vai Dānijas prezidentūra izstrādās stratēģiju izaugsmai un nodarbinātībai. Mēs eh, pašlaik to vēl nezinām, bet mēs eh, turpmākās nedēļas strādāsim kopā ar Eiropadomas prezidentu Rompēkungu. Un eh, jāteic, ka samita datums tuvojas ļoti strauji. Tai būtu jābūt pakotnē, kas nodrošinās nodarbinātību un izaugsmi, un mēs šeit gribam gūt Rompēja kunga atbalstu. Mums ir 20 miljoni bezdarbnieku, un kā jau es iepriekš pieminēju savā runā, 5,5 miljoni no tiem ir jaunieši. Nu, šis kolēģi būs uh, sava veida pārbaudījums, un mēs nevaram pieļaut, ka institūciju uh, savstarpējie cīniņi starp parlamentu, komisiju un padomi kavē mums uh, darīt to, kas ir jādara. Un fiskālajai konsolidācijai jāiet roku rokā ar izaugsmi un nodarbinātības veicināšanu. Tas ir primārais Dānijas prezidentūras uzdevums atlikušajās nedēļās, kad mēs esam prezidējošā valsts, tāpēc mēs atbalstīsim darba turpināšanu. Uh, gan uh, prezidentūra trijo, gan uh, kā dalība valsts. Tāpēc mēs vēlētos, lai pēc uh, jūnija samita jūs varētu teikt, ka mēs esam ieklausījušies un ka mēs esam guvuši veiksmīgus rezultātus apvienojot spēkus. Tā ir Dānijas prezidentūra, mēs mēģināsim to darīt un gribu pateikt skaidri, ka mēs nevaram to izdarīt vieni. Ir nepieciešams visu dalību valstu atbalsts nepieciešams komisijas atbalsts, bet galvenokārt nepieciešams parlamenta atbalsts. Liels paldies! Paldies, ministri! Liels paldies! Un, un kolēģi, pateicamies uh, prezidentūras uh, pārstāvim. Gribēju jums atgādināt, ka notika tikšanās uh, ar jums un ēnu referentiem, un mēs vienojāmies, ka Stefan Nilkos mūs informēs par to, ko jūs esat sasnieguši vai ir kāda kopīga nostāja papildus tam, ko jūs esat panākuši padomē. Jā, es varu to apstiprināt. Vienīgā problēma, kas man bija šodien, bija tāda, ka Stefans gribēja teikt šo runu manā vietā, tāpēc jums droši vien būs jāpagaida nākamā reize, kad jūs tiksiet informēti par rezultātiem. Paldies, sanāksme ir pār, pārtraukta, un pašlaik uh, mēs, un rītdien tiekamies pulksten 9 no rīta. Paldies!